Paldies tiem, kas ieradās laicīgi. Mums atsimredzot jārunā par to, vai pulkstens 9 nozīmē tiešām 9 vai 9.15. Jo tie, kas ierodas laicīgi, nu viņiem ir grūti gaidīt, kamēr vēl kāds ierodas. Bet nu, man prieks redzēt, ka vismaz daži cilvēki ir ieradušies. Paldies! Sākam 13. darba kārtības punktu. Tas ir diezgan svarīgs punkts saistībā ar 2019. gadu Eurozonas ekonomikas politikas nostādnēm, referente Rester Delange. Dzirdēsim prezentāciju par ziņojumu projektu, pēc tam eh, ēnu referenti un brīvais mikrofons, ja paliks laiks. Varbūt man Esters vārdā nevajadzētu eh, runāt par šo ziņojumu. Viņa pati pateiks eh, visu. Tad pēc debatēm, atcīmredzot, mēs sniegsim informāciju par laika grafiku, kas rada zināmu spiedienu. Līdz ar to es teru vārds jums. Jā, priekšsarētāji, patīkami saskaries ar spiedienu jau 9 no rīta. Sākšu ar saturu. Tie, kas no jums ir sākuši tikai darba ekonomikas komitejā, šīs ir otrais ziņojums, ko mēs parlamentā esam sagatavojuši Eiropas pusgada cikla kontekstā. Mums jau bija ziņojums par igadēju izaugsmas eh, pārskatu, un tagad mums ir ziņojums saistībā ar to, kā tiek īstenots eh, valstīm adresētas rekomendācijas. Ņemot vērā esošo situāciju, joprojām pieredzam pozitīvas ekonomiskas tendences. Tā, tas pēc prognozēm turpināsies, jau septīto gadu pēc kārtas izaugsme turpinās, bet tas notiek eh, lēnākā tempā un saglabājas ievērojami izaicinājumi sabiedrībā, ekonomikā. Es runāju par jauniešu bezdarbu vairākās valstīs. Vēl vairākās valstīs redzam arī dažādas spiedienus, uh, Eh, darba tirgo un eh, ir vakants, kuras ir grūti aizpildīt. Tas ir kaut kas tāds, ko es vēlējos uzsvērt savā ziņojumā ka pieaug ekonomiskie riski un politiskā neskaidrība. Paskatieties uz ASV un Ķīnas tirdzniecības karu. Pēc vakardienas nevaru nepieminēt ekonomisko risku saistībā ar eh, Brexit hausu kas skars e, Eiropas Savienību kopumā, ja tas notiks, un vairākas valsts e, īpaši. Bet apvienotā karaliste jau pēc pašu aplēsēm e, saskarsies ar lielāko ietekmi, protams. Globālajā situācijā jārunā par to, ka mūsu ekonomikā ir zemes izaugsmas prognozes salīdzinot ar citiem reģioniem pasaulē. Es domāju, ka tas nebūs pārsteigums tiem, kas mani pazīst tas, ka mm, es vēlos, lai Eiropas komisija eh, rīkojas trīs saistītās jomās vai pilāros. Vispirms atbildīga fiskālā politika, tāda efektīva struktūrālās reformas un treškārt eh, mētiecīgas investīcijas stratēģijas, uh, lai sagatavotu Eiropas Savienību un mūsu ekonomiku gal galā 21. gadsimtam un nākotnes izaicinājumiem. Tas tāds noslēgtais trīs stūrs, eh, kuru Eiropas komisija vienmēr uzsver. Lai nekavētu jūs, es pavisam īsi pāriešu pār šiem trim tematiem. Vispirms par atbildīgu fiskālo politiku. Protams, ka ir nepieciešams ievērot stabilitātes un izaugsmas paktu, izmantojot eh, to elastību, ko tas dod, lai izveidotu noturīgu ekonomiku, kas būtu gatava nākamai iespējamai recesijai un iespējamam slogam, ko novecojuša sabiedrība liks uz mūsu publisko finansējumu, kas radīs arī zinām eh, finanšu nestabilitāti. Tālāk par parādu vidējie parāda līmeni tomēr eh, ievērojami pārsniedz vidējos rādītājus, kas pagaidām ir tā, tādā situācijā, ar kuru ir iespējams tikt galā, bet eh, tur var būt zināmas problēmas, ja mainīsies ekonomiskā situācija un situācija ar procentu likmēm. Fiskālā nostāja. 2019. gadā tā bija nedaudz ekspansīva, uh, kaut arī tika ieteikts e, izmantot neitrālāku nostāju. Tālāk struktūrālo reformu jautājums. Es domāju, ka mēs esam viensprāts vairāk vai mazāk par to, ka tādas ir nepieciešams. Ja tās tiek veikts pareizi, tad tiks um, uzlabota konkurētspēja un stiprināta ekonomika. Darba tirgi joprojām būs svarīgs darba lauks komisijai un arī mums, lai nodrošinātu, ka mēs esam gatavi mūsdienu izaicinājumiem, ir nepieciešams investīcijas izglītībā, apmācības sistēmās. Tas aktualizējās arī sarunās starp politiskajām grupām, gatavojot darba programmu Eiropas komisijai. Mūža izglītība, investīcija prasmēs, Tie ir jautājumi, kas mums visiem ir prioritāri. Tālāk trešajā joma - investīcijas. Tās ir nepieciešamas, lai uzlabotu produktivitāti, jau pieminētās prasmes un, protams, arī ilgtermiņa izaugsmas potenciālu. Mums ir nepieciešami vēl jauni pasākumi, lai risinātu trūkstošu investīciju apmēru jautājumu šeit arī jārunā par milzīgām atšķirībām dalību valsts situācijā risinājums, eh, kas dar visiem, nu tāds būs grūti atrodams. Kopumā mums ir jāatbalsta un jāveicina publiskās investīcijas, bet pilnībā jāievēro stabilitātes un izaugsmas pakts. Detaļās eh, šos temats jūs atradīsiet ziņojumā bet, protams, bija teksta apjoma ierobežojumi, tāpēc esmu gatava uzklausīt ierosinājumus, ja jums liekas, ka es kaut ko esmu palaidusi garām, un esmu interesēta uzklausīt arī jūsu reakciju un ierosinājumus. Par laika grafiku es saprotu, ka laika ir maz. Es strādāju vasarā, nemaz nerādīšu jums fotogrāfijas, un tas tiešām bija blakus basēnam. Lai paspētu līdz 21. augustam to visu sagatavot, Iemesls šādam termiņiem eh, ar grozījumu iesniegšanas eh, termiņu jau 12. septembra vēlams angļu valodā, ņemot vērā šos ierobežotos termiņus. Iemesls tātad, kāpēc tas tā ir, ja mēs vēlamies, lai padome uzklausa mūsu nostāju, mums ir jābūt gataviem līdz Eiropas samitam. Un, lai to izdarītu, mums oktobrī plenārsēdē ir jābalso jau. Tas nozīmē, ka ekonomikas komitejā mums ir jābalso jau oktobra pirmajā nedēļā, un to mēs varam izdarīt tikai tad, ja mēs daudz izdarām septembrī. Es esmu gatava to darīt. Jūsu grupas ir saņēmušas eh, laika mm, rezervācijas attiecībā uz eh, ēnu referents sanāksmēm. Paldies! Paldies, Ester! un es sniegšu precīzi informāciju par laika grafiku pēc diskusijas. Sociāldemokrāti. Eh, re referentas nav nozīmēts, bet Jonas runās eh, grupas vārdā lūdzu. Paldies. Lukas, Lukas kungs nevar būt šeit šodien. Es nolasīšu dokumentu, ko viņš ir sagatavojis. Lelukungs eh, atvainojas, ka nevar būt klāt šajā pirmajā diskusijā, bet es sniegšu viņas norādi par šo eh, ziņojumu. Vispirms mēs eh, vēlamies pateikties Delāngas kundzei par šo ziņojumu. Galvenais mērķis šim ziņojumam ir pilna nodarbinātība un vidas aspektu ņemšanu vērā, lai eh, Eiropa paliktu eh, kā tas kontinents pasaulē, kur joprojām ir vislabākās izredzes. Mūsu sociāla-ekonomisko instrumenti ir vērsti uz to, lai atbalstītu iedzīvotājus. Strādājošie katru dienu saskaras ar ietekmi no strauji mainīgas ekonomikas. Mums ir jāspēj piemēroties, atbalstīt viņus, lai strādojušie nebūtu tie, kas pirmie cieš no šīm izmaiņām. Tāpēc mūsu grupa ierosina vairākus grozījumus pa, attiecībā uz to, lai palielinātu publiskās investīcijas, tīpaši ekonomiskās e, pārejas e, jomā. Un cīņa pret nevienlīdzību un sociālo nevienlīdzību. Es ceru, ka referente ir gatava pieņemt mūsu viedokli par šiem jautājumiem. Thank you very much, uh, Jonas, for your statement. Uh, uh, we have... Paldies. Olivers Šustēl no Renew grupas. Atvainojiet, priekšsēdētāji, mūsu ēnu referents nav šeit, bet ir atsūtījis uh, informāciju, ka mē, ar vēlmi izteikt pateicību Delangas kundzei, un mēs esam gatavi sadarboties, protams. Jauna grupa, jūs saprotat, es atvainojos. Sorry for that, uh, Ferdinand. Okay, so Next one, we have uh, Greens. We don't have rapporteur, but I guess Sven will speak. Zaļajiem uh, nav referenta, bet Svens laikam runās. Uh, es aizstāju uh, referentu šeit, uh, kas mums ir iecelts tikai šonadēļ. Tas ir Ernests Urtasuns. Es varu tikai viņa vārdā izteikt uh, dažas piezīmes par ziņojumu projektu. Paldies referentei par sagatavoto ziņojumu projektu. Uh, pēc eh, tam, ka iepazināmies ar eh, komisijas paziņojumu par valstīm adresētām rekomendācijām un pēc mūsu iepriekšējās pieredzes ar šādu veidu ziņojumiem, es varu teikt tikai to, ka, protams, ka šeit ir elementi, kuriem mēs varam piekrist, piemēram, eh, attiecībā uz to, cik maz dalību valstis ir īstenojušas eh, tām adresētās rekomendācijas. Es pat teiktu, ka ziņojums pārāk pozitīvi skatās uz šo situāciju, jo komisija pat nelielu progresu vērtē kā sasniegtu progresu. Un ja mēs runājam par pilnīgu progresu, tad eh, mēs redzam, cik eh, nenopietni dalību valsts uztver šo procesu kā tādu. Un tas ir svarīgi, ja dalība valstis lems par eh, valstīm adresētām rekomendācijām un tālāk eh, nemaz nesakotām. Tā ir problēma. Mums, kā parlamentam, būtu atklāti jārunā par to, nevis jāsako komisijas definīcijai par to, ka ir sasniegts kaut neliels progress, kas bieži vien nozīmē, ka progress praktiski nav. Tomēr mums ir atšķirīgs skatījums uz eh, kopīgo vai vispārīgo uh, um, ekonomisko attīstību kā tādu. Mēs nepiekrītam šim apgalvojumam, ka vienā no ilgākajiem ekonomiskās uh, ekspansijas periodiem mēs pieredzam deficīta samazināšanos un uh, nodarbinātība un, es atceros, bezdarba samazināšanos, ka tas ir rezultāts lieliskai ekonomiskai politikai. Un nu, tās tādas pasaciņas, kas tiek stāstīts. Uh, tas nav īpaši ticami. Mēs runājam par ietekmi, kas nevis izriet no dalību valstu labās sadarbības, lai izveidot vienoto tirgu, bet gan tādēļ, ka kopumā bija stabila makroekonomiskā situācija. Mums ir kritiski jāskatās uz šo situāciju un jāpasaka, ka ir daudz proaktīvāk jāstrādā pie sociāli balstīta, inovatīva vienotā tirgus. Man žēl, ka visa šī klimata eh, kustība kā tāda ir aizmirsusies referentē vasaras laikā. Mūsu bērni ir pelnījuši to, ka šādā ziņojumā tomēr tas tiek pieminēts vismaz. Un, ja tas nāks no grozījumiem kaut vai, tad tam būtu jāparāda ziņojumā. Ir liels inovācijas un e, nodarbinātības potenciāls ekonomikas zaļināšanā, un šāda veida ziņojumā es to tomēr sagaidītu. Mums ir arī liels problēmas ar nevienlīdzības jautājumu. Nabadzība kā jēdziens neparādās šeit tekstā vispār. Kaut arī sākotnējā komisijas e, paziņojumā tas ir minēts komisija ir izteikusi uh, rekomendācijas dažām dalībvalstīm par agresīvu nodokļu konkurenci, tā skaitā Nīderlandai. Ne, ne jau jums, protams. Malta, piemēram, es šeit redzu arī Maltas pārstāvis. Nu, vairākas valstis pirmo vai otro reizi ir saņēmušas konkrētas rekomendācijas par šo tematu. To mums vajadzētu atzīmēt, un arī atzinīgi novērtēt, kā arī kritizēt to, ka dalību valsts līdz šim ir maz darījušas, lai izskaustu šāda veida agresīvas nodokļu konkurences praksi. Kaut arī mēs esam aicinājuši kā parlaments to darīt ehm, no mūsu politiskām līnijām. Tā kā mēs iesniegsim grozījumus un vēlamies konstruktīvi sadarboties ar jums un cerams, ka šīs nekļūs par jaunu piemēru šķiru cīņai šajā parlamentā par ekonomiskajiem jautājumiem, un ka tomēr spēsim atrast eh, lielu vairākumu, kas ļaus eh, padarīt šo ziņojumu pieņemamu lielākai daļai parlamenta deputātu. Paldies! Gunārs Beks, ID. Viņš nav zālē, vai kāds cits izteiksies? No, no, no. Now we go to. So we have no one from ID. No ID grupas neviena nav, cik es saprotu. ECR grupa. Vai šeit ir kāds? Jūs runāsiet grupas vārdā, lūdzu. Thank you for the floor. Paldies. Un pa, palūkšu slovāku tulkus ieslēgt mikrofonus, jo es runāšu slovāku valodā. Paldies, priekšsēdētāji! Ehm, paldies par eh, referentes iesniegto dokumentu. Manuprāt, viņi ir labi pastrādājusi. Es piekrītu šī ziņojuma kopējai nostājai, tīpaši idejai, ka labā laikā mums ir jākonsolidē publisko finansējumu Jo tā tas ir noticis jau, var teikt, miljoniem gadu. E, tas ir jādara labos laikos, jo pēc tam sekos sliktie, un tad ir jābūt gataviem. Zemes publiska parāda līmenis ir kaut kas tāds, ko mēs e, uzskatām e, kā labu gatavošanos sliktajiem laikiem. Tas izriet no daudzām diskusijām Tāpat mēs atbalstam arī uzsvaru, kas 8. punktā ir likts uz reformu nepieciešamību. konkurences rezultātā publiskās finanses kļūst e, labākas, e, šī situācija uzlabojas. Mēs e, redzam, ka pagātnē ne visas reformas ir līdz galam īstenotas. Tālāk par 12. līdz 14. punktu ziņojumā. Šeit tiek runāts par to, ka Eirozonā ir pārāk zemes investīciju līmenis, un mēs runājam par to, ka ir jāiegulda vairāk eh, gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Šeit es vēlos uzsvērt, ka mēs eh, nepietiekami labi zinām to, cik tieši eh, investīcijas ir nepieciešams ideja, ka tāda ir pievilcīga, bet atcerēsimies, ka pirms krīzes līmenis attiecībā uz investīcijām tieši bija viens no iemesliem, kādēļ vispār krīze attīstījās. Mums nevajadzētu automātiski teikt, ka, ja ir izaugsme, mums ir jāveic investīcijas. Es teiktu, ka mums ir rūpīgi jāskatās uz eh, šo investīciju atdevi. Mums ir jāskarās, kur tā šās, e, šādas investīcijas sniegs lielāko atdevi. Un tas ir jāpaturprātā, sagatavojot grozījumus. To mēs arī darīsim. Paldies! E, tālāk goja Jose Gusmans. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsarētāji, runāšu portugaļu valodā. Tātad, ja mēs apspriežam šobrīd šo ziņojumu, mums vajadzētu runāt arī par atšķirībām. Manuprāt, ir ļoti svarīgi precizēt vairākus jēdzienus, kas ir pieminēti ziņojumā, kas ir kļuvuši par daļu no tā sauktā eirožargona. Piemēram, ja mēs runājam par atbildīgu fiskālo politiku, tad atbildīga fiskālā politika nozīmē, ka ir jāiekļauj arī finanšu ilgspējas e, jautājums. Bet ne tikai tas. Es nedomāju, ka šeit ir kādas pretrunas e, ar to, ka ir jāspēj reaģēt arī uz e, klimata situāciju, uz enerģētikas pārēju. Uh, Tie ir vārdi un jēdzieni, kurus mēs izmantojam visās priekšvēlēšana kampaņās, tie izskanēja visās politiskais grupās, bet tas ir arī pēc tam jāatspoguļo darbā gan Eiropas, gan nacionālajā līmenī. Un tas ietekmē arī fiskālo politiku, protams paskatoties uz um, ārkārtas situāciju klimata jomā, bet tāpat arī bezdarbs un līdzīgas problēmas, un tur nav nekāda pretruna ziņojumā tiek runāts par deficīta pieaugumu Eirozonā un Eiropas Savienībā kopumā, arī manā valstī, gan deficīts, gan eh, parāda rādītāji ir ievērojami samazinājušies. Bet tāpat laikā tas ir izdevies palielinot cilvēki, cilvēki ieņēmumus. To vajadzētu paturēt prātā, runājot par atbildīgu fiskālo politiku. Tālāk, ko nozīmē struktūrālās reformas? Tas tāds klasiskais eiro žargona izteiciens. Es saprotu, ka daudzos gadījumos tas ir vajadzīgs, lai izveidotu vienprātības uh, starp politiskajiem spēkiem, kuriem atšķirīgs skatījums uz nodarbinātības situāciju. Tomēr, galu galā, runājot par struktūrālajām reformām, parlaments var aktīvi piedalīties šajās debatēs struktūrālo reformu e, koncepcija, nu, atcīmredzot, tas balstās uz to, kā to uztver Eiropas komisija. Es, protams, varētu runāt arī par e, nodarbinātības tirgu un produktu tirgu, infrastruktūru. Tas prasītu detalizētākas debatas. Tomēr debats par šiem jautājumiem ir interesants. Ehm, jāatzīmē, ka komisijas izteiktās rekomendācijas nevienmēr ir pietiekami specifiskas. Un mēs esam ehm, saņēmuši diezgan pretrunīgu informāciju, bet varbūt uh, problēma nav tikai saistībā ar to, kā dalību valsts īsteno rekomendācijas, bet jāpaskatās arī uz to, kādu ietekmi ir atstājušas jau ieviestās rekomendācijas. Eirozonā izaugsme ir ļoti zema. Mēs varam teikt, ka tas ir saistīts arī ar monetāro politiku. Bet tas ir mazliet ārpus eh, to jautājumu klāstu, ko mēs apspriežam šodien. Katrā ziņā paldies par paveikto darbu. Uh, Tas nav bijis pārāk pateicīgs darbs, bet mēs esam gatavi palīdzēt jums. Thank you very much. Uh, I guess it's uh, important. Lielas paldies! Manuprāt, ir svarīgi īstenot arī brīvā mikrofona procedūru, ne tikai tāpēc, ka mums vēl ir laika, bet arī tāpēc, ka šī tēma ir ļoti nozīmīga. Divi runātāji ir pietākušies. Nu, tad varbūt tādā secībā, kā viņi pieteicās, viņiem došu vārdus. Vispirms Margarita Mārkes no S&D grupas, un pēc tam no tautas partijas Fidžrauds Gunze. Lies paldies priekšādātājiem! Uh, Gribu teikt paldies referentai, kas sagatavojas šo ziņojumu. Man ir vairāk komentāri. Pirmais - struktūrālo reformu koncepcija. Es runāju tikai par koncepciju valstis, kurās ir darbojusies trojka, šo struktūra reformu koncepciju faktiski nevar uztvert normāli. Tā, tā ir tikus apdraudēta. Reizēm, protams, šī koncepcija ir laba, bet šis process ir visu šo koncepciju faktiski savu, sagrāvis. Otrām kārtām investīcijas. Manuprāt, divas lietas, kas būtu šeit sadaļā par investīcijām vēl jāiekļauj. Pirmām kārtām investīcijas konverģences labā Un, manuprāt, vajadzīgi arī atsaucos pārēju uz neitrālu beznodokļu ekonomiku un digitālo jomu. Un visbeidzot par CSR. Mums vairāk kārt bijušas debates vispārīgo lietu padomē. Es biju iepriekšējā šīs padomas locekle. Un mēs apspriedām kas Mm, kas komisijai būtu jādara, lai dalībvalstīm piešķirtu lielāku atbildību par CSR. Mm, te nerunājam tikai par rekomendāciju izstrādāšanu valdībām. Parasti ir tā, ka mm, dalībvalstis kaut kā reaģē, bet beigu beigās tad izstrādā tikai rekomendācijas komisija. Un varbūt tāpēc. Um, šie rezultāti un tas, kādā veidā dalībvalstis rekomendācijas iemiet, ie, tos ievēro, nav pietiekams. Tāpēc dalī, komisijai vajadzētu vairāk atbildības piešķirt dalību valstīm par visu šo procedūru, kas saistīts ar rekomendāciju izpildi. Tālāk Fidžeralds kundze no tautas partijas lūdzu paldies. Labrīt! Paldies par šo ļoti lakonisko ziņojumu ļoti augstu vērtēju to, ka tas ir sniegts tādā makro līmenī. Gribēju nākt klajā ar virkni komentāriem, kas, manuprāt, eh, ir par tādiem punktiem, kas mums kā komisija ir jāapzinās šajās diskusijās. Pirmais no tiem. Un domāju, ir šī atsauce uz Brexit, jo jebkurā tautsēmniecībā, jebkurā valstī pilnīgi noteikti jāņem vērā ietekme, ko radīs Brexit. Vienalga, vai tās būs Brexit ar vienošanos vai bez tās. Uh, Un tas jāiestrādā visā šai kopējā jomā ar tā ietekmu uz budžetu tieši tāpat un ekonomisko plānošanu tieši tāpat. Otrā lieta - mājokļi. Esam redzējuši, kā mājokļu krīze, nekustamā īpašuma krīze ir likusi dalību valstīs ekonomikai vienkārši iziet ārpus jebkuras kontrolas. Un mums kā politiķiem tas ir milzīgs problēma jautājums. Mums jāspēj šāda veida mājokļu krīzes atrasināt, ar to sastopas ļoti daudz pilsoņu. Un tie ir ekonomikas līmenī, mums jāapsver, kādi instrumenti ir pieejami e, pārsvarā jau nacionālā un starptautiskā līmenī, lai šo jautājumu risinātu. Tas ir ļoti, tā ir ļoti reāla problēma, un tā var novest arī pie krīzes demokrātijā, ja nepārvaldīsim šo krīzi demokrātiskāk un pamatīgāk. Otra, trešā lieta Mums, kā ekonomikas komitejai, mm, dzirdējām vakar ļoti labu ziņojumu no devu komitejas, būtu jāsasaista tas viss ar vajadzīgām investīcijām, eh, SDG, jeb ilgspējas attīstības mērķiem. Tie visi ir jāiestrādā ekonomiskajā domāšanā. Un domāju, ka šī joma arī te būtu vairāk jāskata. Varbūt varam paskatīties uz to caur tādu citu šķautni, citu lēcu, bet tas, manuprāt, ir tāds ļoti unikāls mērķu kopums, kas saistīts ar dzīves kvalitāti, bet tas nozīmē, ka tiek paredzēta arī tālāk ekonomikas izaugsme, ja ņemam vērā šos SDG, ja, ja ilgspējīgas attīstības mērķus, tad jāpārliecinās, ka ir vajadzīgas privātas investīcijas, šķiet apmēram 16% līmenī tās ir šobrīd tikai. Un visbeidzot, runājot par izaugsmi, jāņem vērā arī dzimumu līdztiecības perfekta perspektīva. Jo, ja paraugāmies uz IT un digitālā tirgus jomu vien, tad konstatējam, ka sievietes tiek izslēgtas no tā, arvien mazāk, ka sieviešu līdzdarbojas IT jomā. Tā ir milzīga ekonomiska rakstura problēma. Un, nu, tas ir jāmaina. Lielas paldies! Tālāk Francesko Donato no ID grupas. Franceska runā šeit itāļu valodā. Paldies! Paldies referentai par šo ļoti labi paveikto darbu. Līdzīgi kā iepriekšējie kolēģi, arī es vēlējos vienkārši pāris punktus minēt papildus jau dzirdētajiem. It īpaši brīdī, kad jūs aicinājāt īstenot plašāku konkurenci mm, starp dalību valstīm. Nu, cerēsimies taču, ka pašos pamatos um, ES balstās uz um, soli solidaritāti starp dalībvalstīm, bet tagad liekot uzsvaru uz konkurenci, manuprāt, nozīmē iet uh, citā virzienā tādā veidā. Nezinu, vai varam garantēt izaugsmu, īpaši, ja vēlamies, lai šī izaugsma būtu tāda viendabīga un nodrošinātu konverģences starp dalībvalstīm. valstīm. Šī ait, šis aicinājums uzlabot konkurētspēju, paplašināt konkurenci ir no, novedus pie tālākas mežonīgas konkurences, ir faktiski radījusi tālākas ekonomikas plaisas, atšķirības. Jo izaugsme no nu, kādā valstī parasti, nu, tā teikt, uz sav, saviem pleciem nelā, nelāgā kārtā iznes kādas citas valstis. Uh, Un līdz ar to pastāv milzīga plaisa, piemēram, starp geogrāfiski centrālākām un perifērām valstīm. Piemēram, mani kolēģi, kas ir no Eirozonas dienvidiem, jau pauduši bāžas, kurām pilnībā pievienojos. Struktūra reforma jautājums, piemēram, rada vienu otru ļoti nopietnu problēmu, un to jau pamatot uzsvērāt. Kā jau tika teikts, definīcija un šo reformu kvalitāte – šobrīd pilnībā tiek atstāta Eiropas komisijas ziņā. Nu, ja paraugāmies uz grieķu pieredzi, tad redzam, ka šīs reformas daudzos gadījumos ir novedušas pie katastrofas, piemēram, nodarbinātības jomā, dzīves kvalitātes jomā, sociālo garantiju jomā pilsoņiem. Uh, Nu, jāsaka, tad līdz ar to tas kļūst par daļu no tālākas demokrātijas krīzes. Ja paraugāmies uz to, kā pilsoņi balsoja dalībvalstīs, tad redzam, ka pastāv ļoti liela pret, pretestība pret šo struktūru reformu saturu. Bet jāsaka, komisijas attieksme nav mainījusies ne par kapeiku. Pat tajā brīdī, kad viņi tiek konfrontēti ar pierādījumiem, un to jau to atzina pat komisijas priekšādātājs Junkers un Starptautiskais valūtas fonds abas šīs organizācijas eh, struktūras paziņoja, ka struktūra reformu kombinēšana ar taupības režīmu budžeta konsultācija nav palīdzējusi attiecīgo valstu tautsēmniecībai. Ja mēs turpināsim šo ceļu, kam turas pretim lielākā daļa ekonomistu visā pasaulē, domāju, ka beigu beigās pieliksim punktu Eirozonas izaugsmai kopumā. konkurētspējai jātop veicinātai, kā visā Eiropas Savienības blokā pretstatā trešām valstīm, nevis radot konkurences starp dalību valstīm. Uh, Jo, ja tā, tad ne Eirozona, ne Eiropas Savienība nevarēs augt tādā homogēnā, viendabīgā veidā, un tā nebūs spējīga pretoties dažādu veidu ārējiem šokiem un globāliem izaicinājumiem. Domāju, ka mūsu sistēma, protams, ar šādiem šokiem, satricinājumiem jau tuvākajā nākotnē sastapsies. Tāpēc es domāju, ka, protams, pilnībā jā, jārespektē demokrātijas princips un sociālās tiesības. Daudzās dalībvalstīs konstitūcijā tiek noteiktas arī sociālās tiesības, to starp tiesības strādāt, un domāju, ka to nedrīkst ignorēt. Paldies! Es paldies, vēl viens runātājs. Jakļunas no zaļajiem. Chair, thank you for the report and it's good to have the... Liels paldies! Paldies par šo diskusiju centīšos eh, to tagad mazliet sasaistīt ar vakar notikušajām diskusijām ar eh, Lagārdas kundzi, eh, kad runājam par monetāro politiku un tam līdzīgi, jo šīs politikas nenoliedzami ietekmēs arī izaugsmi. Tāpēc, ka to finansē ar negatīvām likmēm no nu, uzkrājumiem. Un tam, protams, ir ilgtermiņa sekas nu, varbūt nestrikti šī ziņojuma ietvaros par to jārunā šajā struktūrā, bet es domāju, ka šī te, šīs tēmas ir saistītas. Parāda līmeņi refinansēšanas likmju dēļ valdībām ir mazāki, arī to ietekmē šī anomālā monetārā politika, fiskālie līdzsvari, tāpat izjūta ietekmi no šiem faktoriem. Uh, Tāpēc domāju, ka šīs tēmas no nu diena ir cieši saistītas. Tātad monetārā situācija, monetārā politika šeit no svara. Un domāju, ka diskusijām būtu jāturpinās. Tā kā tās aizsākās ar Lagārdas kundzi un citām iestādēm, kad runāsim arī par ekonomikas un monetāro nākotni Eiropas Savienībā. Paldies! Šķiet, vairs neviens cits izteikties nevēlas, un tāpēc pirms dodu vārdu vēlreiz Esterei. Gribēju tikai teikt, lūk, nu šis, protams, ir nozīmīgs ziņojums nozīmīgos laikos, un lai arī varbūt es reizēm nepiekrītu šiem pārliecīgiem pesimismam, kas tiek teikt pausts par ēs nākotne, bet nenoliedzami, ka mēs piedzīvojam, zinām, stagnāciju tempu mazināšanos, laiks ir nereti zaudēts. Tajā brīdī, kad varēja īstenot diezgan vienkārši dažādas pārmaiņas, tās netika e, veiktas, un nu, tādos grūtākos laikos tas būs vēl sarežģītāk. Nu, šobrīd, eh, jāsaka, Eiropas politikai ir ļoti daudz, kas eh, sakāms šīs stabilitātes un izaugsmes jomā, bet daudz, kas tāpat laikā jāveic arī nacionālā līmenī, un tieši par to šai ziņojumā runāts. Augstu vērtēja to, ko teica Svens. Viņš teica, ka ļoti svarīgi, lai tās rekomendācijas, kas uzliktas uz papīra, tiktu arī īstenots, un priecājos, ka komisija pievērš arī tādiem spēcīgiem elementiem. Uh, Mums ir jāturpina izdarīt spiediens uz dalībvalstīm, jāturpina Um, īstenot savu ietekmi, un tā, tāds arī šī ziņojuma mērķis, un tāpēc arī šie laika grafiki bija tik um, saspringti. Bet, nu, Ester, tagad tev iespēja nākt klajā ar noslēgumu vārdiem. Paldies! Nu, varbūt turpinot to, ko jūs nu pat teicāt, var, mm, un tas, kas parādījās arī virkne deputātu uzrunās, respektīvi šīs valstīm specifiskās re mm, rekomendācijas, jeb CSR, ļoti labi mm, saprotu, ka zaļie un sociālisti protams, sūta man tādus nedaudz citādus signālus šai ziņā, loģiski. Man patika Svena komentāri par to, ka komisija varbūt ir pārāk, nu, tādām rožainām brillēm šai gadījumā Un, e, zināmā mērā, tas, ka CSR tiek izpildīts daļai, vēl nenozīmē, ka ar to pietiek. Esmu gatava strādāt ar jums pie tādas striktāka formulēm šagadījumā, runājot par atbildības uzņemšanos. Jā, taisnība, tas arī parasti parādās šais debatās no otras puses. Komisija šeit ir tikai konsultatīvā lomā, un tāpēc viņi piedāvā dalību valstīm pēc iespējas maksimālu elastību, lai tās varētu darboties tā, kā tās uzskata par vajadzīgu. Un tāpēc, ja mēs tagad sakam, lūk, piešķirt vairāk um, atbildības, nu tā ir viena lieta. Es domāju, nedrīzāk jāpanāk, ka šīs, ka notiek absorpcija, šo rekomendāciju absorpcija. Nu tā, ka ir cits, tas ir kā cits, citas debats par to, kā to panākt, bet komisija kā konsultanti šajā gadījumā var tikai un vienīgi dot dalību valstīm iespēju īstenot iniciatīvas, rīkoties pēc ieskatiem, un tāpēc es vienkārši domāju, ka nedaudz atšķirīgi mēs skatāmies un interpretējam šo situāciju, rakos, raugos tev SND un zaļajiem, bet esmu gatava, kā jau teicu, ar jums strādāt pie šī teksta formulēšanas un tā, lai, nu, tā, lai pateiktu, ka tāda daļēja CSR izpilda vēl nebūtu nav pietiekama. Par nodarbinātības potenciālu, par enerģijas pārēju, investīcijām. Uh, Eh, vides un sociālajā jomā. Ja pievēršamies nodarbinātības potenciālam, tad šeit jūs to tā noformulējāt ļoti interesanti un pareizi. Tālāk par konkurētspēju. Savos ievadvārdos jau runāju par to, uh, ka Eiropas Savienība salīdzinot ar pārējo pasauli ir ar zemu izaugsmas potenciālu salīdzinoši. Un es domāju, tas ir tas lielākais problēma jautājums, kas mums šobrīd jārisina. Ja es, man dēls ir astoņu gadus vecs, un ja es gribu, lai viņš būtu konkurētspējīgs globālajā tirgā, tad tādā gadījumā es gribētu, lai viņš konkurētu nevis uz cenas pamatiem, jo zemas cenas mēs nekad nevarēsim piemērot, vismaz ne mazākas par citiem. Mēs negribam lepoties ar lētu darba spēku, mēs drīzāk gribam lepoties ar tas, kas ir Eiropieši latviešu darba spēks. Tātad, ja es gribu, lai viņš spēj konkurēt, tad es gribētu, lai Eiropa kļūst par to biedāko, gudrāko un lī, kļūtu par līderi daudzās jomās. Un tāpēc mums ir vajadzīgs novatorisms. Nerēta tieši novatorismu stimulē konkurētspēju. Te es nerunāju par tādu, nu, Um, acis pret acis, zobs pret zobu cīņu starp dalībvalstīm, bet tomēr esmu nobežījusies par kopējo konkurētspējas lēmeni Eiropas Savienībā pretstatā pārējai pasaulē. Un es domāju, tas ir viens no būtiskākajiem problēmu jautājumiem šobrīd. Jūs pieminējāt ļoti svarīgus jautājumus, un mums jāspēj te rast atbilstīgs formulējums, jo, manuprāt, tas ir mūsu ekonomikas debašu pašos pamatos. Francis Brexit man patika jūsu formulējums par to, ka dalībvalstīm šis jautājums ir jāiestrādā savos nākotnes plānos, pat tad, ja tas nāk no manas pašas grupas, eh, lūkšu jūs tik un tā iesniegt grozījumus mājokļi. Protams, ka šeit ir subsidiartāts jautā, princips jāatceras, bet, nu, protams, ka šeit ir cita līmeņa politika, ko mēs varam savukārt šeit, eh, par ko varam runāt. Respektīvi, jūs varat atrast tādu formulējumu, kas ņem vērā šos nacionālos un starptautiskos komponentus un respektē subsidiartāti. Esmu gatava to ziņojumā iestrādāt. Ilgspējīgas attīstības vērķi, jā, tas var sasaistīt, tikt sasaistīts arī ar Svena komentāriem par nodarbinātības potenciālu virk un virkni citām jomām. Tālāk šķiet, mm, Esmu rēģējis uz jūsu komentāriem. Pēdējais komentārs par monetāro politiku. Jā, tās ir ļoti aktuālas debats, nenoliedzami ļoti skaļas debats arī manā dalībvalstī. valstī Un, ja mēs šīs debatas vienkārši šeit atspoguļosim ziņojumā, tad mēs nevarēsim šo ziņojumu sagatavot līdz uh, samita tikšanās reizei oktobrī. Bet uh, tāpat laikā par to tomēr ierunājos. Runājot šeit par parādu izmaksām, kas sasaistīts ar tām diskusijām, ko jūs nu pat pieminējāt, un brīdinājumu, ka laikiem mainoties, uh, šo parādu apkalpošanas izdevumu varētu būtiski pieaugt. Tas ir sasaistīts ar jūsu minēto, un šīs formulējums ziņojumā jau parādās. Nu tad redzēsim, vai mums izdosies to pavirzīt tālāk. Nu šķiet, tad arī esmu lielāko daļu komentāru šeit apspriedusi. Mēs šeit tiksimies vēl arī ar ēnu referentiem Strasbūrā, vai ne tā, raugos uz sekretariātu, vai pareizi, ja saku kolēģiem, jā, Strasbūrā paredzēta pirmā ēnu referentu tikšanās. Jā, centīšos tagad laika grafiku jums arī izklāstīt. Un, protams, ka vēlamies šo ziņojumu nodot oktobra plenārsēdē, tas ir arī attiecīgām sakām. Nu, protams, vēl nav apstiprināts šāds variants. Nevar izmantot datorizēto um, sistēmu, lai iesniegtu grozījumus šī iemesla dēļ. Tāpēc lūksim grozījumus iesniegt rakstiski Vorda dokumentā vēlams angļu valodā, lai būtu vienkāršāk tos apkopot un sagatavot kompromisa grozījumus. Ja jums vajadzīga palīdzība, lūdzat sekretariātam to. Mm, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 12. septembris, 2012. dienā. Un lūdzu, vēlreiz paturiet prātā, ka nedrī, nevaram izmantot šeit elektronisko iesniegšanas sistēmu. Tad ir tikšanās ar nacionālajiem parlamentiem 24. pēcpusdienā, balsojums ekon paredzēts 2. vai 3. oktobrī, un tad, tad cerība ir, ka oktobra 1. plenāra sesijā varēsim balsot par ziņojumu. Ēnu referentu tikšanās paredzētas Strasbūrā, un tad 18 Eh, un tad trīs sanāksmes laikā no 23. līdz 26. septembrim Briselē. Jā, ļoti saspringts darba grafiks, bet tam ir savs pamatojums un ārkārtīgi svarīgi visu šo darbu salikt kopā, lai to varētu mm, nodot plenārsēdē apspriešanai jau oktobrī. Paldies par sadarbību. Tagad desmit minūšu pārtraukums un pulkstens desmitos sanāksim atkal kopā, lai ķertos pie nākamā darba kārtības punkta. interesting. So, dear colleagues, please get seated. We, we start. Kolēģi, atsāksim lūdzu. So we have now point number 14, exchange. Labi, tālāk 14. apkārtības numurs. Un mums ir viedokļa apmaiņa ar komisijas un nebas pārstāvjiem par aktuālo situāciju, par naudas atmazgāšanas situāciju. Priekšsādātāji, reglamenta jautājums. Vēlos atgādināt, ka ir apstiprināts arī oficiāli, ka mūsu komitejas priekšsādātājs tātad ir apstiprināts par finanšu ministru Itālijā. Un es vēlētos, lai mēs nosūtām viņam apsveikumu. Yep. I guess, uh, we can... Tiešām tā arī varētu izdarīt. Nē, nu plāns ir tāds, ka pirmdien, pirmdienas vakarā Strasbūrā būs arī ekon komitejas sanāksme, kur arī izsnēsim jautājumu par priekšsādātāju ievēlošanu un skatīsimies, kurš tad būs kandidāts. Labi, tātad tagad viedokļa apmaiņa, ko pieprasīja koordinātoru, lai runātu, lai runātu par naudas atmazgāšanas gadījumiem, kura iesaistīts Eiropas Savienības finanšu iestādes. Mēs jau iepriekš esam runājuši par to, ka to saprotam arī Danske Bank, uh, Iban un cits. Atgādināšu, ka 29. datumā uh, arī Eva ir nākusi klajā ar savu iespējamo paziņojumu par eh, iespējamiem pakalpojumiem Dānijā un Igaunijā eh, saistībā ar naudas atmazgāšanas gadījumiem, kas ir eh, arī iespējams veikts Danske Banka Igaunijas filiālē. Tālāk EBA uzvaraugi, uzrauga valde noraidīja iespējamos priekš <clears throat> norādes par Eiropas tiesību pārkāpumiem. Jūnijā savukārt arī E, mēs lēmām, ka ir jāskatās precīzāk, kā piemēram Eiropas Sanības tiesības e, cīņā pret naudas atmazgāšanu. Šis ir e, pirmais no ziņojumiem, kas ir vērsts uz to arī saistībā ar cīņu pret naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu Eiropas Savienības mērogā. Un arī izstrādāts dokuments, kas ir pieejams jums arī sadaļā riska novērtējums. Otrais ziņojums ir runa par to, ko ir apkopojis Finanšu eh, izlūkdienests. Un mēs skatāmies šeit arī speciāli tātad informācija, kas ir pieejama spēcdienestu sagatavotā un apkopotā. Un tas ir darīts ar to mērķi, lai nodrošinātu arī drošu datu ieguves sistēmas pārskatīšanu un lai novērtētu arī <clears throat> aktīvo, aktuālos naudas atmazgāšanas gadījumus, kur iesaistīts Eiropas Savienības iestādes. Un eh, man ir prieks teicēt Hosio Mario Kampe kungu, un jau maijā ekon komitejā mēs nolēmām, kā organizēsim arī turpmākās uzklausīšanas. Komisāru Jurovu arī uzaicinām, bet diemžēl viņš šodien nevar ierasties <clears throat> personīgiem sudēļ. Un viņu pārstāvēs uh, Eh, DigiJust eh, ģenerāldirektora vietniece. Un katram no jums ir tātad eh, sākumā EBA priekšsādātām 5 līdz 10 minūtes, un tad komisija, un tālāk, nu, kuri pieteiksies, un tad arī vēl brīvais mikrofons. Un man jāatvainojas, ka man pašam būs arī jāiziet no sanāksmes, kā arī par citu sanāksmu. Uh, un mani aizstās <clears throat> ekonu vicepriekšsādātājs. Labi, tad bez liekas kavēšanās vārds Hosē Marijā Kampaskungam. Lūdzu, un vēlreiz apsveicam mūsu jā, priekšsādātāju. Jā, paldies, priekšsādātāji, un paldies par šo ielūgumu. Godātie deputāti! Es galvenokārt eh, koncentrēšos trim lietām. Viens ir, kas ir aktualitātes un ko mēs šobrīd darām cīņā pret terorismu finansējumu un naudas atmazgāšanu. Otkārt, par īstermiņa redzējumu no mūsu skatpunkta, arī skatot novērtētāju sagatavoto novērtējumu, ko mēs sagaidām, nu pat visam drīz, kas būs. Un treškārt, tad globālais novērtējums šajā darbības jomā - cīņa pret naudas atmazgāšanu Eiropas Savienību mērogā un iespējamas turpmākās darbības. Kopā ar ESA mēs jau esam strādājuši, un uh, tā ir arī mūsu atbildība tiešām, lai nodrošinātu, kā Eiropas Savienībā mēs izveidot finan stabilu finanšu sistēmu. Un tādēļ ir nepieciešams arī e, cīnīties un e, pret noziedzīgiem nodarījumiem un panākt at naudas atmaskāšanas direktīvas precīzu piemērošanu. Uh, Un galvenokārt šobrīd mēs strādājam trīs galvenos virzienos - rīcība politikas izstrāde, arī iesaistot atbildīgās iestādes un panākot to, ka arī tiek atbildīgi par terorismu finansēšanu, mm, izsako visam šim darbībām un nodrošina arī Eiropas regulas precīzu piemērošanu. Tātad mūsu uzkrātā pieredze darbā ar komisiju jau pagājušā gada laikā. Mēs arī apkopām vairākus arī ziņojumus un arī norādījām uz vairākām nepilnībām, kas tika izceltas šajā ziņojumā, kas tika publicēts iepriekš jūlijā. Tātad tagad es runāšu par tiem izaicinājumiem, kas ir saistīts ar finanšu iestādēm, kas ir nepilnības kontrolē, uzraudzībā, valdību lomām un arī risku pārvaldību uh, <clears throat> cīņā pret naudas atmazgāšanu. Nu, te ir iestāks vairākas uzraudzības iestādes un arī kompetentās iestādes, un mēs esam novērtējuši, ka <clears throat> valstīs tiek uzkrāt labākā praksa un pieredze, un mēs vienlaikus tomēr redzam, ka ir diezgan atšķirīgs pieejas, un arī ļoti atšķirīgi uzticētie mandāti, struktūras, resursi, un ir dažāds arī nacionālās pieredzes un pieejas. Un tā rezultātā atsevišķajā uzraudzības pasākumu efektivitāte atšķiras. Turklāt, bieži mēs redzam, ka ir diezgan ierobežota sadarbības starp dažāda veida uzraudzības iestādēm starp valstīm eh, pārobežu gadījumos, un arī, arī atšķiras, protams, šī īstenošanas pieeja un kultūra vispār dalībvalstīs. Tādēļ eh, šī izaicinājuma pieprasa tomēr mums tādu saskaņotu rīcību, un dažkārt jau tā ir īstenot arī pagātnē. Mēs redzam, ka ir bijuši arī eh, tādi sekmīgi, rezultatīvi uh, E, rezultīvas darbības. Un um, atbalstot arī šādu uz risku bāzētu pieju AML direktīvas ietvaros un arī pretterorismu finansējumu noregulējumu ietvaros, mums tomēr skaidrs ir, ka jāprecizē katra atbildīgā loma un uzdevums. Un ir jāspēj nodrošināt arī jaunās tehnoloģijas. Mēs, protams, arī strādāsim ar uzraudzības iestādēm, izstrādājot arī vadlīnijas, riska faktors, uh, kas tieši ietekmē risku pārvaldību, arī uz risku pārvaldību vērstu tādu pieju. Un izstrādāsim arī uz pāra, uzraudzības uh, vadlīnijas, kas palīdzēs uzraudzības iestādēm. Tas tiešām vadlīnijas. Tas ir viens no instrumentiem mūsu instrumentu kopā, um, bet, nu, jāatzīst, ka vadlīnijas paši par sevi diezgan vājas kā instruments, jo tas jau nav obligāti jāpiemēro. Uh, Tātad obligātā piemērošana. Mēs redzam, ka ir atšķirīgas dalību valstu aģentūras, kas strādā, bet nu, mēs vēlētos veicināt sadarbību starp tām. Un tad arī jau runājam par daudzgadu darbības programmu, par arī sastarpējiem novērtēšanas iespējām. Un tātad to, ka mēs veicinām tiešām lielāku atskaitīšanos no nacionālām iestādēm, dalībvalstu iestādēm. Un tāpat arī skatām, kas ir skaidri atrunāts Eiropas jau tiesības, eh, tiesībās, eh, Eiropas mērogā, piemēram, AML jautājumos mēs skatām, ka ir, ir jau aktuāli vairāk jautājumu, piemēram, Maltā, kuri konstatē Eiropas tiesību pārkāpumu. Tāpat arī Dānijā un Igaunijā, kur ir skaidri redzēt, redzams arī Eiropas tiesību pārkāpums. Un tagad mēs esam šo dialogu ar šo dalībvalstu iestādēm, arī parlamentiem. Tā kā izmeklēšana turpinās. Um, piemēram, kas arī kumeks eh, dividendžu arī stratēģija, kur arī tika izskatīts jau ir parlamentā. Nu, un tā kā šī uzmeklēšana, izmeklēšana ir uzsākta, bet tas viss turpinās. Un mēs arī skatīsimies, kā tālāk, to, šiem sekosim šiem jautājumiem turpmāk. Mums, protams, ir ļoti svarīgi, kā ir skaidrs atrunāts šis mandāts. Uh, kas ir kā dalītais mandāts uzraudzības iestādēm, bet lai mums būtu skaidrība, ko mēs no Eiropas Savienības vārdā varam darīt. Un uzņemoties šo vadošo lomu, mums ir jābūt līderiem, vadītājiem, kas monitorē, koordinē un panāk rezultātu. Lai mēs to spētu izdarīt, mums tomēr jāapzinās, mums ir diezgan ierobežotu resursu. Šobrīd ir trīs eh, cilvēki nodarbināti tieši šajos jautājumos, bet mums ir nepieciešams astoņas darbvietas vismaz, ko mēs sagaidām turpmāko gadu laikā, un es mēs augstu novērtējam parlamentu atbalstu mūsu lūgumam, vēl arī papild, papildus resursus, apzinoties, ka, protams, ir ļoti ierobežots budžeta iespējas. Bet, nu, jūs saprotat, arī mūsu vēl ierobežotākos līdzekļus mūsu rīcībā. Tālāk par sadarbību, lai nodrošinātu uzraudzības un monitoringa iespējas, koordinācijas jautājumus. Nu, šeit mēs arī skatot caur savām vadlīnijām, ko mēs piedāvājam uzraudzības iestādēm. Mēs, kad norādām, ka uzraudzības iestādēm ir jāiesaistās šajā uzraudzības eh, kolēģijās, eh, jeb koledžās, un eh, tas ir tāds jau skaidrs standarta instruments, kas ir iekļauts arī sirdī iek, ietvaros, un mēs redzam, ka dalībvalstīs ir uzdevums un iespējas tikties un regulāri pārunāt šos jautājumus, kas arī ir skaidri atsnots MRL ietvaros. Tā ka, nu, mēs turpinām šo darbu. Ir arī trīs pārskata pār, um, īstenošanas pārskati, kas runā arī par monitoringu, un Tātad, citiem vārdiem, mēs skatāmies, cik ļoti valsts un atbildīgās iestādes īsteno Eiropas mērogā noteikto noregulējumu. Un skaidri redzam arī, kur ir vēl nepilnības, kur ir jāuzveic uzlabojumi. Uh, Un tāpat arī mēs plānojam arī tālāk jau sniegt nākotnēm novērtējumu, lai runātu par situāciju Eiropā kopumā, lai ņemot vērā tās nepilnības, eh, kas parādās bieži Eiropā, tad varētu jūs atkopēju rīcību. Un visbeidzot, eh, cīņā pret terorismu finansējumu mēs uzraudzam arī vēl plašāku tādu uzraudzības mehānismus un drošinātu vēl labāku koordināciju un harmonizāciju. Nu, tam visam ir šis mērķis nodrošināt vēl precīzāku tiesību īstenošanu. Un tagad vēlos pievērsties galveniem izaicinājumiem. Nu, pirmkārt, skatot, mēs redzam, ka sabiedrības uztvere mainās. Sabiedrība labāk saprot, ka nu, vairs nav pieņemams šāds uh, eh, zem riska mm, dažādi veidi darbības, arī cīņā pret naudas atmazgāšanu. Mm, nu, šis spiediens tātad pieaug. Progress, ko esam panākuši šobrīd, uh, ir jāatzīst tiešām drīzāk evolucionārs, nevis revolucionārs, balstoties uz līdzinām direktīvām, kas nodrošina tādas vadlīnijas, skaidrs princips un uzraudzības pamat tādas nostādījums. Tālāk tas, protams, bija diezgan brīvi interpretējams vēl dalībvalstu līmenī, ņemot vērā piemērošanas un īstenošanas kārtību. Tālāk šīs vadlīnijas, ko mēs sagatavojam, tās bija vērstas nodrošinot homogēnu tādu izpratni. Uh, Un arī mēs sagaidījām, kā dalībvalsts izstrādā spēcīgāks noteikums, kas ir saskaņot arī to likumdošanas, kas jau ir atrusināts Eiropas mērogā. Bet te jautājums vienmēr par šo īstenošanu un homogēnu pieju, un šī, diemžēl, nu, ir tā vājā vieta, kur ir milzīgas atšķirības dalībvalstu īstenošanas kārtībā. Tātad eh, turpmāk mēs redzam, lai aktīvāku iesaistu nodrošinātu no dalībvalstu puses. Nu, mums ir svarīgi to koordinējot, eh, nu, lai pirmkārt mūsu rīcībā būtu papildus resursi, lai mēs šo arī eh, koordinēšanu varētu veicināt un arī īstenošanu uzraudzību varētu arī veikt efektīvāk. Tāpat mums ir jāstrādā tālāk. Lai gan, protams, arī šīs kopīgās vadlīnijas ir liederīgs instruments, mums tomēr ir arī svarīgs konkrēts mandāts. Uh, lai būtu tomēr tāds jau spēcīgāks arī darbs, un mēs varētu arī sekundāro likumdošanu aktīvāk piemērot. Mums ir arī svarīgi skatīt vēl cits vājos punktus. Tātad, kur mēs runām arī uzraudzības iestādes EMS, kas um, uh, strādātu sadarbībā šīs kolēģijas ietvaros, uh, nu, tur arī vajag skaidri izstrādāt šo mandātu. Par nākotnes uzdevumiem un ambīcijām. Mēs, protams, vēlamies nevis tikai vairs runāt par principiem, bet runāt jau par ļoti striktām normām, kas ir jānostiprina droši vien Eiropas likumdošanā. Ļoti precīzi atrunājot, kas ir jādara, ko mēs uzskatām par efektīvu uzraudzību, nacionālā līmenī, kas ir šīs pilnvaras dalība valstīm, vai arī kas vispār jau jāsaprot kā sodi. Tad šī uzraudzības daļa arī CRD ietvaros. Tālāk mēs vēlētos virzīties tiešām uz tādu homogēnu uzraudzības modeli, lai nodrošinātu homogēnu izpratnī, kas notiek visā Eiropas līmenī. Uh, mēs nesam tādi kā, mēs nevēlamies arī kļūt par uzraugu uzraugiem. Tas nav mūsu mandāts, tas šobrīd tā nav, bet, nu, tas kādreiz tā varētu arī noteikt. Bet svarīgākais tiešām panākt šādu homogēnu izpratni un arī prokuratūru darbību uh, krimināla vajāšanas ietvaros. Šis jautājums nekad vēl nav īsti atrunāts. Labi, es tagad beigšu un esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Un paldies vēlreiz, ka jūs uzaicināt mani šeit piedalīties un strādāt pie šī nozīmīgā jautājuma virzības. Paldies! Paldies! Tagad vārds komisijas pārstāvim. Paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti. Paldies, ka jūs arī šodien uzaicināt mani un ir iespēja arī piedalīties šajā viedokļa apmaiņā par to, kā mēs precīzi piemērojam naudas atmazgāšanas cīņu pret naudas atmazgāšanu likumdošanu. Man ir tiešām prieks un gods to dzirdēt, ka jau Eiropas jaunais parlaments sastāvs uzreiz ir gatavs ķerties klāt šim nopietnam jautājumam. Un vēlreiz arī apliecina Eiropas komisijas nopietnu apņemšanos arī šo jautājumu kā prioritāro virzīt arī turpmāk, tātad cīņa pret naudas atmazgāšanu un terorismu finansējumu. Priekšsēdētāji, jūs jau arī dzirdējāt, ka arī atsaucās kolēģis uz daudziem Eiropas komisijas sajūtiem ziņojumiem. Piemēram, jūlijā mēs pieņemām arī ziņojumu kurā mēs skaidri apliecinām savus arī saistības. Tas ir ļoti nopietns ziņojums, un aicinu jūs vēlreiz to arī paskatīt, jo tas arī apkopo galvenos secinājumus par eh, jaunākajām lietām, kas ir eh, jau tātad izskatīts eh, cīņa pret naudas atmazgāšanu. Tāpat arī ir arī atrunāts jaunākās direktīvas. Mm un arī ko slependienesti, kas apkopo informāciju, izlīgdienestu, arī viņu sniegt informāciju, kā šo sadarbību varētu uzlabot. Uh, un arī mēs identificējam vairākus jaunos riskus. Un visbeidzot, ļoti nozīmīgi, ka šis ir arī tāds praktisks ziņojums, ko mēs nodrošinām pār tātad reģistri par patiesam labumu guvējiem un šo reģistru savstarpēju savietojamību. Tas viss ir atspoguļots šajā jūlijā ziņojumā, un es aicinātu ar to rūpīgi iepazīties. Bet šoreiz tieši vēlos runāt vairāk par šiem riskiem, kas ir saistīti ar naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu trešās valstīs. Es zinu, ka jūs noteikti ļoti labi apzināties, ka um, martā padome noraidīja komisijas sagatavo um, deleģēto aktu par augsta riska valstīm. Un jāatzīst, ka arī to pašu izdarīja arī Eiropas parlaments par augsta tātad riska valstīm, bet nu, gan ar citu motivāciju. Uh, Eh, Apliecināšu vēlreiz, komisija ir apņēmības pilna tiešām panākt rezultāts un tomēr šo eh, sarakstu aktualizē eh, par augstu riska valstīm un arī ievēro visas tās juridiskās prasības, kas ir skaidri atnāca Eiropas AML direktīvā. Nu, mums ir ļoti svarīgi skatīties šo mūsu darbības iespējām, un te ir bijusi spēkā arī Eiropas parlamenta sagatavota rezolūcija 14. martā, ko jūs sagatavojāt un pieņemāt. Uh, Un balsoties parlamenta rezolūciju, mēs arī esam veikuši tālākās darbības, lai ņemtu vērā arī gan padomus, gan parlamentu viedokli. Tātad mēs vēlamies panākt, tomēr, ka ir vienprātība starp visām iestādēm par turpmāko procesu, kā lai no, izvairītos no tā, ka vai nu padomu vai parlaments atkal noraidītu šādu sarakstu. saraksts pats par sevi ļoti nozīmīgs instruments. Tādēļ šodien vēlos pateikt, ka sagatavosim nākošo delegēto aktu Eiropas komisijas vārdā, kas ļoti nosvarīgs, tomēr arī kā instruments un kā mūsu autonoms solis, un uh, mēs vēlamies saglabāt arī tālāk šo darbību autonomiju Eiropas līmenī. Tālāk uh, direktīvā faktiski tur ir pat runa daudz tālāk, ne tikai par atsevišķiem kritēm, kas jau ir šeit izveidot starptautiskajā organizācijā, kas ir FATF, Finanšu darbību starba grupa. Nu, tas jau nozīmē praktiski to, ka trešās valstis, kurā ir konstatēta milzīgas nepilnības, tieši balstoties šiem jauniem kritāriem, arī šādas trešās valsts tiks iekļauts šajā sarakstā un to izdarīs FATF. Nu, mēs jau darbojamies tā, vienkārši mēs skatāmies uz dažādiem informācijas avotiem. Un tātad arī tā informācija, ko mums piedāvās FATF, bet tāpat arī mūsu pašu misijas at, at, dažādās valstīs, arī mūsu aģentūras, Eiro, Justs un Eiropols un tāpat arī informāciju, ko iegūstam no dalībvalstīm. Un šajā ietverā darbojoties, mēs šobrīd mm, izstrādājam metoloģiju, ko faktiski jau apstiprinām 17. gada jūnijā, un arī e, šeit precizēsim konkrētos elementus. Pirmkārt, mēs vēlamies e, stiprināt sadarbību ar trešām valstīm, uh, lai stimulētu viņu pašu vēlmi izstrādāt ļoti precīzu, striktu ietvaru, kā cīnīties pret nelegālām pretiesiskām darbībām. Ar šo, protams, arī stimulu un reizē arī draudu, ka savādāk valsts pašu arī kļūst šajā sarakstā. Un tādēļ mēs valstīm arī vēlamies palīdzēt, norādot viņu provizoriskos trūkums un dot viņam iespēju rēģēt lai viņi saprastu, par ko mēs esam noraizējušies un kuri bijuši nepilnības iepriekšējo procesā. Tāpat arī mēs vēlamies uh, radīt papildus stimulus, lai trešās valsts reāli veiktu pārmaiņas un novērš šīs nepilnības. Un tieši tādēļ mūsu nākamais solis ir turpmākās jau izstrādātās procedūras par katru valsti, kas apņēms īstenot reformas, uh, ļoti precīzi piemērot atskaites kritērijus, rīcības plānus, norādot, kādā veidā viņš šīs nepilnības plāno novērst. To arī par to runāja parlaments savā marta rezolūcijā. Cita situācija veidojas, ja valsts eh, izvēlas ar mums sadarboties vai nesadarboties. Tātad valstis, kas sadarbojas, nu, viņam mēs arī piešķirāsim pietiekam daudz laika, kas ir nepieciešams, lai šos arī mūsu uzstādītos kritērijus varētu ieviest. Komisija tam visam sekos, dosies vietas, eh, inspekciju vizītes, un mēs pilnībā informēsim arī padomi un parlamentu par šo procedūru. Tāpat arī mēs plānojam, ka cieši koordinēsim šos eh, mūsu misijas ar dalībvalstīm lai arī būtu tāda paaugstināta caurskatāmība par visu procesu un dalībvalstis būtu arī informētas. Arī par to esam iepriekš runājuši, jau kad sagatavojam iepriekšējo saraksta variantu. Savukārt, tad, tad ja tas bija, e, ja valsts sadarbojas, bet ja valsts nesadarbojas un šos kritērijus nu, laicīgi neievieš, nu tad mēs viņus iekļaujam sarakstā. Uh, un tad attiecīgi ar nepieciešamo šo uzticības pārbaudi mēs, nu, tad vienkārši mums nav citu variantu, kā viņus iekļaut šajā sarakstā. Tātad, ja valsts savukārt pasaka visam skaidri, ka vispār nesadarbosies nekādā veidā, tad tur vispār pat nav nekāds atrunāts laiks, tad uzreiz viņas tiek iekļauts sarakstā. Nu, mēs skatāmies, protams, ka ir atšķirīgi arī riski. Var jau būt, ka uh, valstī pašā ir konstatēti riski tādā ziņā, nu, ka valstī vispār nav valdības vai šīs teritorijas um, īsti nekontrolē. Tad nu, arī jau mums nekad neliekas, ka nu, ir bezcerīga situācija, kur nekādas atskaites kritērijas neviens netaisās ieviest. Uh, Nu, tad tur ir tādas kā skaidra uzreiz šī situācija. Savukārt, ja mēs redzam, ka viņi ir gatavi arī veikt nepieciešamās izmaiņas un ieviest tās uh, izmaiņas, kuras mēs uh, esam no, nodefinējuši AML direktīvā. Bet, nu, par iekļaušanu sarakstā nav jau tā, ka uh, iekļāvām sarakstam viss. Nē, mēs arī tāpat turpināsim dialogu ar šo valsti un cik vien iespējams sniegsim arī tehnisko palīdzību, lai tomēr veiktu uzlabojumus. Jo mm, saraksts pats par sevi tikai instruments, tas jau nav mērķis. Mūsuprāt, nozīmīgi ir arī precizēt. Par eh, to procesu, kas notiek arī FATF ietvaros. Un eh, mēs redzam, ka arī uzraugi uh, kas eh, ziņo par dažādu veidu grūtībām, nu tur arī ir jāpalīdz valstīm pašām saprast, kas ir šīs nepilnības un kas ir kam jāizdara. Tad šīs valstis, kas jau ir iekļauts sarakstā, kur ir strādājis FATF, tātad ir augsta riska valstis, mm, pēc mūsu AML direktīvas izpratnes, nu, mēs vēlamies arī precizēt, kā ir iespējams arī valsti izņemt no sarakstā. To izdara FATF, bet tas uzreiz nenozīmē, ka arī Eiropas Savienība viņu izņem no savas saraksta. Eiropas Savienības mērogā tas var notikt tikai tad, ja šie atskaits kriteriji ir precīzi īstenoti. Labi, varbūt šobrīd arī likšu punktu, bet vēlos vēlreiz apliecināt, ka cīņa pret naudas atmazgāšanu un terorismu finansējumu ir kopējs uzdevums un izaicinājums. Uh, mēs to risinām no daudz, daudzpusēji, gan no Eiropas Savienības iekšpuses, gan no ārpuses. Un es šeit vēlējos arī iezīmēt, cik ļoti svarīgi ir būt gataviem, lai mūsu rīcē būtu instrumenti šos mērķus arī sasniegt. Tā kā gaidu arī jūsu komentārus. Un vēlos arī paziņot, ka mums, protams, būs arī tehniskā sanāksme par uh, AML jautājumiem uh, un terorismu finansējumu arī jau nākošanedēļ, lai vēl detalizētāk varētu izskaidrot mūsu plānus turpmāk. Paldies! So let's... Tālāk jautājumu un atbildes. Piecu minūšu bloki ar papildus jautājumiem, ja paliek laiks. Brīvā mikrofona procedūra beigās. Un lūdzu labojiet mani, ja kļūdos jūsu vārdu izrunā. Devits Kāsa, EPP. Sur President. Um, ehm, Grazzi wkoll li. Paldies priekšsēdētāji. Paldies abiem runātājiem. Manuprāt, šī viedokļa apmaiņa ir ļoti svarīga. Es domāju, ka visi varam piekrist faktām, ka uh, pēdējos gados esam stiprinājuši regulējumu šajā jomā, un ja pieņemtie tiesību akti darbosies tā, kā tas ir paredzēts, tad cīņa pret naudas atmazgāšanu būs daudz efektīvāk. Bet ir svarīgi ne tikai apspriest un pieņemt šos e, likumus, e, bet e, daudz svarīgāk ir tos pareizi piemērot. Kāpēc es par to runāju? Mēs esam to pieredzējuši jau iepriekšējos gados. Es runāju par vairākiem gadījumiem, kad finanšu institūcijas, ja tās ir palikušas nepieskatītas, iesaistās starptautiskās korupcijas un naudas atmazgāšanas schēmās. Viens piemērs tam, par kur jūs noteikti esat dzirdējuši, Pilates banka, kas darbojās Maltā, Viņi to darīja neslēpti, un licence bankai tika atņemta pēc gada. Tātad veselu gadu tā varēja turpināt savu darbību bez jebkādām sekām. Kā jūs priekšsēdētāji atceraties, šis parlaments vairākās rezolūcijās pauda savas bažas par saikni ar šo banku saistībā ar korupciju un naudas atmazgāšanu. Un tā tas nevar turpināties. Vairākos gadījumos nacionālās un arī Eiropas iestādes ir rīkojušās tikai pēc tam, kad ASV iestādes ir identificējuši problēmu. Līdz ar to sanāk, ka Eiropas līmenī mēs rīkojamies tikai pēc tam, kad ASV ir kaut ko izdarījuši. Un tad mums jautājums ir tāds, kāds tad ir mūsu spējas, kā Eiropas un nacionālajām iestādēm rīkoties, cīnoties ar naudas atmazgāšanu, salīdzinot ar to, kāds iespējas ir ASV, kādas ir mūsu spējas salīdzinot ar ASV. Es apzinos, ka EBA tagad ir saņēmuši plašāks pilnvars cīņai pret naudas atmazgāšanu. Tas būtu vērtējams atzinīgi, bet vai ar to pietiek? Nē, esmu pārliecināts. Mums joprojām būs jācīnās ar lielām problēmām, kur finanšu iestādes ir iesaistītas nelegālās darbībās, un viņiem būs liela aizsardzība no atsevišķu personu puses, kas atrodas pie varas. Paldies! So, uh, you didn't specify who, to whom? Jūs nenorādījāt, kam tiek adresēts uh, šis jautājums. Lūdzu. Thank you very much for the question. Paldies par uzdoto jautājumu. Centīšos uh, reaģēt uz šo jautājumu, atbildot divos virzienos. Jūs pamatā uzsvērāt to, ka mūsu spēja reaģēt uz e, vairākiem e, gadījumiem e, ir bijusi mazāka nekā ASV iestādēm. Sākšu ar vispārīgāku pieeju un mums vajadzētu būt piesardzīgiem vērtējot efektivitāti mūsu AML ietvaram vai salīdzinot pozitīvs un negatīvs rezultāts, jo parasti mēs pamanām tieši negatīvās lietas, nevis pozitīvās. Eiropas Savienības sistēma lielākoties ir balstīta uz preventīvu pieeju, nevis reaģējošu, salīdzinot ar ASV, un es paskaidrošu, ko es ar to domāju. It īpaši mums, kā EBA, Mums ir laba sadarbība ar uzraudzības iestādēm, tā skaitā nacionālā līmenī, lai nodrošinātu, ka AML risks tiek pārvaldīts ar adekvātiem resursiem, pietiekamu pārvaldes e, kapacitāti. Bet tas nenozīmē, ka būs nulle risks. Protams, ka tā tas nav. Līdz ar to, saskaroties ar konkrētiem gadījumiem, mūsu uh, pienākums ir izvērtēt, vai konkrētā nacionālā kompetentā iestāde ir īstenojusi nepieciešamās procedūras, ir prasījusi bankām ievērot adekvātu risku pārvaldību saskaņā ar, tām, ar tiem principiem, kurus eh, prasa direktīva. Protams, ka negadījumi var notikt. Maltas uh, gadījumā tiešām es runāju par to, ka tika konstatēts Eiropas tiesību norma pārkāpums un tika. Un šajā gadījumā jārunā par mūsu spēju konstatēt problēmu. Šeit jārunā par atsevišķu savādāku sistēmu, kur izmanto komisiju. Mēs varam izvērtēt ehm, tiesību normu pārkāpumu balstoties uz ehm, pārnacionālu darbību. Mūsu spēja identificēt vienā vai otrā valstī šādas situācijas, e, nu, mums jāmin šeit to, ka sadarbības starp iestādēm ir laba bet ir jāspēj konstatēt vājās vietas, un, protams, šeit ir lietas, kas ir jāuzlabo. Šī ideja veidot eh, AML kolēģijas eh, atsevišķām bankām, tā var būt laba ideja. Paldies! Tagad vārds komisijas pārstāvēja. Jā, pāris piezīmes. Pirmā lieta, ko jūs minējāt par tiesību aktu piemērošanu. To mēs varam tikai apstiprināt. Mēs daudz esam darījuši pēdējos gados ar parlamentu un padomi, lai tiesību e, normas būtu spēcīgāk šai jomā, bet tas viss atkarīgs, protams, no piemērošanas. Kā komisijai mums ir pienākums ne tikai e, pārbaudīt, vai tiesība akti un direktīvas ir juridiski korektas, bet vai, tas arī, vai tās arī tiek pareizi piemērots. Esam sākuši uh, šobrīd visaptarošu rīcību kopā ar Eiropas padomi, sūtot valst, uz valstīm uh, komandas, uh, skaroties, kā tas darbojās, ko dara uzraugi, vai tiek veiktas pārbaudas par atbilstību tad, kad mums bija uh, Kampskunga minētais viens no uh, eh, tiesiskuma pārkāpumu gadījumiem Maltā, nu, mēs uzzinājām pēc tam, būtu, protams, labi, ja mēs to pirms tam būtu zinājuši, bet labi, ka bija konkrēts rezultāts rīcībai. Tā kā pasākumi notiek Un galu galā mums ir jāpārliecinās, ka dalību valstīs eh, tiesību normas tiek eh, īstenotas. Un mēs arī sekosim tālākiem noteikumiem. Es aicināsim kolēģiem atstāt vairāk laiku atbildēm. Ja ir jāatbild divām personām, tas prasa ilgāk laiku. Sociāla demokrāta grupa Polstangs. Paldies! Uh, Paldies, ka ir šī iespēja apmainīties ar viedokli. Es domāju, ka nav šaubu, ka ik viens e, šeit klātesošais uzskata, ka ir svarīgi cīnīties ar naudas atmazgāšanu, terorismu finansēšanu. Tā kā parastas bankas aizvien biežāk neizpilda standartus, kurus mēs sagaidām no viņiem. Manā valstī tā ir ING banka Un mēs esam arī teikuši, ka mums ir nepieciešama labāka sadarbība un informācijas apmaiņa Eiropas līmenī. Mums ir nepieciešama Eiropas eh, līmeņa koordinācija šajā jautājumā. Sākšu ar informācijas apmaiņu starp finanšu izlūkošanas vienībām. Un šī eh, sadarbība nenorit tik labi Eiropas parlaments vienmēr ir iestājies par eh, šādu finanšu izlūku eh, dienestu, kas darbi, darbotos Eiropas līmenī. Vai nebūtu vienkāršāk koncentrēt koordinēšanu un atbalstu pārobežu eh, sadarbībai Eiropol struktūrai? Tas būtu par īstenošanu. Bet runāja ne tikai par Eiropas Savienību, augsta riska trešo valstu saraksts, manuprāt, ir ļoti svarīgs instruments, lai cīnītos pret eh, naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu globālā mērogā. Mums ir ļoti svarīgi, lai komisija procedūrā nosakot eh, papildu kritērijus prasītu vairāk nekā to parasti dara FATF it īpaši attiecībā uz caurskatāmību un e, patiesajā labumu guvējiem, reformām, kritēriju trešajās valstīs e, būtu jābalsta uz to, vai informācija ir publiski pieejama, vai viņi apņemas izmantot reformas un iespējas, lai aktīvi veidotu publiskus reģistrus patiesā labumu guvējiem. Paldies! Es saprotu, ka jautājums ir komisijai adresēts. Varbūt varu pāris teikumus vispirms eh, pateikt par īstenošanas uzticamību. Tik tiešām. Es jau atsaucos uz mūsu ziņojumu. Vasaras laikā esam veikuši padziļinātu analīzi par to, kas īsti aizgāja greizi. Arī attiecībā uz dažādām struktūrām kuru nav maz, ir joprojām ir iespējama uzlabojuma. Un ziņojumā tas arī ir skaidri atrunāts. Bet es piekrītu jums, tad, kad runa ir par sadarbības ar finanšu izlūkdienestiem un citām tiesību sargājušām iestādēm vai e, šiem finanšu izlūkdienestiem citās dalību valstīs, ka mums ir jāturpina uzlabot e, šī sadarbība. Pagājušā sasaukumā mēs e, veicām pirmo soli. Jāskarās, kā šie uzlabojumi darbosies, bet es piekrītu, ka tas joprojām rada mums bažas. Tālāk par jūsu ļoti specifisko jautājumu attiecībā uz e, augsta riska trešām valstīm. Par rīcību plāniem un kritērijiem. Šodien varu teikt tik daudz, ka mēs, protams, eh, apmainīsimies ar informāciju ar Eiropas parlamentu, jo jūs taču esat viens no likumdevējiem. Vai šiem kritērijiem jābūt publiskiem? Nu, tur mums jāpadomā, bet paldies katrā ziņā par šo jautājumu. Tur varētu būt iekļauta sensitīva informācija, līdz ar to mums ir jāizvērtē šīs publiskošanas plus un mīnus jāpaskatās arī par to, um, ko, ko dara FATF. Tas nenozīmē, ka mums jākopē viņu darītais, bet jāizvērtē. Bet katrā ziņā jautājums ir svarīgs, un mēs domāsim par to, kas un kā būtu darāms. Par patiesā labumu guvējiem. Tur mūsu uh, domas ir vienādas. Es domāju, ka varu teikt, ka Eiropas Savienības sistēma ir visambiciozākā attiecībā uz reģistrāciju. Pagaidām jāsaka, ka FATF plenāra sesijā e, mēs uzsvērsim, ka ir jādara vairāk attiecībā uz patiesā labuma guvēja atklāšanu, tīpaši izveidojot reģistrus. To mēs e, paudīsim arī turpmāk. Dažas valstis ir atvērtākas šim jautājumam par citām, bet runājot ar mūsu starptautiskajiem partneriem, mums ir uh, jāsk, jāpauž skaidri, ka mums šis ir ļoti svarīgs jautājums. Tas nenotiks vienas dienas laikā, bet ir skaidrs, ka arī citām jurisdikcijām ir jāsāk domāt, ka šis, šī informācija nedrīkst būt slēpta. Lui, Luis Garikāno, Reņu grupa. Paldies, priekšsēdētāji! Naudas atmazgāšanas apkarošana ir viens no jautājumiem, kas līdzīgi kā nodokļu joma ir tā, kas eh, cilvēkiem eh, rada bažas. EBA ir uzticēta eh, pienākumi, bet mēs no Kamps kunga dzirdējām, ka viņiem trūkst instrumentu, lai to darītu. Mēs izskatās, kā apsolām darīt kaut ko, ko mēs īsti nevēlamies. Kāpēc? valstīm, kurām nepieciešams kapitāls, eh, labprāt piever acis uz visu šādu sistēmu, un šī sistēma ir tik stipra, cik tās vājākais posms. Un ja kāda valsts neizdara visu nepieciešamo, tas nozīmē, ka viss sistēma nedarbojas. Saskaņā ar Kāmskungu sacīto, mums īsti nav efektīvas harmonizēšanas, un tāpēc vēlas uzdot trīs jautājumus komisijai. ceļš, kur esam izvēlējušies šobrīd direktīvas un ļaut eh, dalību valstīm pašas, pašām lēmt par atbilstību. Tas izskatās, ka nestrādā. Stimuli valstīm ir nepareizā virzienā. Vai mēs tā vietā nevaram pāriet pie tiešā regulējuma, lai nodrošinātu harmonizēšanu, sankcijām, eh, monitoringam un tā tālāk? Eh, vai mēs varam saņemt komisijas apliecinājumu, ka tā varētu rīkoties? Kamps kungs runāja tālāk par uh, uzraudzības kolēģijām. Ir jābūt kādai institūcijai, kur e, cilvēki var tikties, kuriem ir darīšana ar vienas bankas vairākām filiālēm dažādās valstīs, bet ir jābūt atšķirībai no SSM, vai komisija to var īstenot. Un visbeidzot, komisijai vēl viens jautājums. Kāda ir šķēršļi tam, ka EBA rīcībā ir nepieciešami instrumenti, resursu ja, mm, aspektā, tā skaitā. Pietiekams personāls, pietiekam naudas līdzekļi, lai, ne, lai mums nebūtu jāsola iedzīvotājiem, ka mēs kaut ko izdarīsim, bet eh, neizdaram. Kampskungam varu apsolīt, ka Riņu grupa pilnībā atbalsta viņu. Jūs redzat, mēs eh, to varam apliecināt eh, ar to, ka esam klāt pilnā sastāvā šai komitejā. Uh, un eh, komisijai tas ir jāīsteno, lai šie noteikumi tiktu piemēroti un EBA būtu nepieciešamie eh, resursi. Kampskungam jautājums. Kriptovalūtas ir liels izaicinājums naudas atmazgāšanas apkarošanai. Mēs zinām, ka bitkoini eh, pieļauj lielu anonimitāti. Kāds ir jūsu viedoklis, kā risināt šīs problēmas? Labi, tad sāksim ar komisiju un centīsimies iekļauties atvēlētajā laikā. Paldies par jūsu pirmo jautājumu, par to, kāds ir labākais Eiropas instruments, kuru varētu izmantot, lai uzlabotu cīņu pret naudas atmazgāšanu. Bija ceturtā direktīva, pēc tam ātri esam piekto sagatavojuši ar diezgan radikāliem uzlabojumiem, bet mēs īsti vēl nezinām, kā darbojas šī piektā direktīva. Dalību valstīm bijis pārāk maz laika to īstenot. Mums jāpaskatās vēl kādu laiku, kas darbojas e, šajā direktīvā un kas varbūt īsti nē. Tas, ko jūs sacījāt šodien, noteikti ir kaut kas tāds, kas mums būs jāņem vērā, bet, kā jau es minēju, mums ir jāveic vēl analīze lai pārliecinātos, ka, ko esam izdarījuši pareizi, ko nē. Iespējams, ka Eiropas Savienības līmenī ir jāregulē eh, kaut kas eh, un kaut kur jāatstāja lielāka elastīga, elastīgums eh, dalību valstīm. Tālāk par uzraudzības kolēģijām. Šis nosaukums varbūt nav tik svarīgs. Svarīgākais tas, ko šī struktūra darītu, ka tur sanāk kopā cilvēki kas ir atbildīgi par šiem jautājumiem. Šobrīd mēs redzam, ka cilvēki, kas strādā pie dažādām lietām, bet mērķis ir viens un tas pats. No mūsu perspektīvas dažkārt, eh, es teiktu, pietrūkst savstarpējās uzticēšanās. Cilvēkiem ir jāsāk uzticēties vienam otram, jābūt gataviem eh, apmainīties ar informāciju, lai viņi redzētu, ka tas darbojas, nevis ka viņi vienkārši kaut ko atdod eh, no, savām, no savas puses. Uh, Tā kā uzraugu kolēģija varētu būt laba ideja, un šī sadarbība ir jāveicina. Par EBA tur man jābūt piesardzīgai, jo es strādā, strādāju DigiJust, mēs e, neesam tas ģenerāldirektorāts, kas atbild par EBA darbību. Bet es piekrītu, ka, protams, e, pietiekams resursu apmērs ir svarīgs, un tālāk jau Kamps kungs uh, Eh, var atbildēt, vai organizācijas ietvaros var pārcelt kāds darbinieks, ja ir nepieciešams pieņemt no malas, bet katrā ziņā ir jābūt pietiekamam personālam, jo savādāk būs problēmas. Tāpēc uzskatām, ka ir svarīgi, lai būtu pietiekams cilvēks skaits, kas strādā pie šiem jautājumiem. Kamps kungs. Paldies. Paldies par šiem jautājumiem un atbalstu mm, mūsu lomai. Mēs strādājam ar komisiju un DigiJust. Viņi jau ir uzsākuši e, svarīgu pasākumu, lai izvērtētu 28 dalībvalstu progresu cīņā ar e, naudas atmazgāšanu, tā kā mēs skatīsimies īstenošanas pārskats. Šobrīd trīs cilvēki strādā pie šiem jautājumiem, un kopš Pagājušā gada aprīļā esam plānojuši pārskatīt e, dalību valstu e, darbību šajā jomā. Komisija arī plāno to darīt, tas noteikti palīdzēs. Kas attiecas uz kriptovalūtu un kriptoaktīviem? 2014. gadā jau EBA sūtīja brīdinājumu par potenciāliem naudas atmazgāšanas riskiem saistībā ar kriptoaktīviem, tieši saistībā ar anonimitāti, kas ir šiem finanšu instrumentiem, it īpaši attiecībā uz geogrāfisko izplatību un transakciju ātrumu. Tāpēc ir svarīgi sekot šīm lietām. Un vēlos e, izcelt saistīti jautājumu. Mēs esam primāri banku uzraugi, bet attīstoties šāda veida aktīviem, viņi uh, darbojas varbūt mazliet ārpus pašreizējā normatīvā regulējuma, kur aktīvi tiek e, klasificēta kā elektroniska nauda vai kā finanšu aktīvi. E, ak, finanšu, finanšu aktīvu. E, priekšsēdētājs aicina runāt īsāk. Un, protams, mums ir jāizvērtē finanšu aktīvu, kā piemēram Libra. Uh, Greens, uh, Sven... Zaļo grupas vārdā Svens Gīgolds, bet lūkšu runātājs izteikties lakoniskāk uzdodot jautājumus. Paldies! Pirmām kārtām esam, protams, atzīmējuši visu rīcību, ko īstenojusi komisija vasaras gaitā un arī vēl līdz tai. Paldies par to! Redzējām arī, ka ir ierosināta jauna metodoloģija Protams, skumji, ka šis uh, melnais saraksts netika pieņemts dalību valstīs. Tagad sācies jauns process ar metodoloģijas pārskatīšanu līdz ar to. Par jauno metodoloģiju runājot, Šreders kundze, nu te man ir vairāk jautājumi. Pirmām kārtām. Kad salīdzinām to ar nodokļu melno sarakstu, tad vēl pa vidam ir arī palākais saraksts nodokļu gadījumos. Respektīvi, tās ir valība valstis, kas ir, nu, tādas šķiet tādas aizdomīgas, bet mēs gaidām, ka tās tomēr spērs kādu solis priekš. Kāpēc šajā gadījumā nav šāda saraksta pa vidu? Tātad palākā saraksta līdzīgi, kā tas ir attiecībā uz nodokļu jurisdikcijām. Otrām kārtām. Uh, paredzēta 12 mēnešu, paredzēts 12 mēnešu termiņš šīm trešām valstīm, eh, un līdz šī termiņa bedam darīts netiek eh, nekas. Sākotnēji jūs vēlēties šeit 6 mēnešus, kāpēc tā? Tas nozīmē, ka rodas šis drošības risks trešās valstīs, un mēs vienkārši 12 mēnešus sēžam rokas krāpī salikuši. Trešā lieta. Uh, kad jūs runājat par trūkumiem un kad tos analizējat, tad līdz brīdim, kamēr šis uh, iekļaušana melnajā sarakstā notiek ar deleģēto aktu, uh, nu, lai, par paiet līdz pat 18 mēnešiem, tātad starp veikto analīzi līdz brīdim, kamēr valsts tiek iekļauta šai sarakstā, ir vajadzīgi kādi 18 mēneši, nu vai tad tas nav par daudz drošības riskam? riskam. Un visbeidzot, turpināšu to, ko Pols Tanks jau teica, kad runājam par FRTF Ja tiek veikta analīze dalībvalstīs, viņi publicē ziņojumu Eiropas Savienībai, līdz ar to ir prasība uh, īstenot atklātu un uh, pārskatāmu pārvaldību. Un tāpēc es nesaprotu, kāds var būt, ka jūs novērtējumu ziņojumi netiks publiskoti. Manuprāt, tiem ir jābūt publiskotiem, tajā būt, publiski pieejamai informācijai, jūs esat šāda struktūra, un tāpēc es gribētu lūgt komisiju izstrādāt pieslīpēt šo metodoloģiju saskaņā ar tām prasībām, ko parlaments izteicis jums, un nepadoties spiedienam no dalībvalstu puses, kas vēlas tā ļoti relaksēti pieiet metodoloģijai attiecībā uz trešo valstu iekļaušanu šai sarakstā. Paldies, vārds komisijas pārstāvē. Paldies, ļoti mm, būtiski jautājumi. Visu to lieku aiz auss, šo informāciju nodošu tālāk, jo šobrīd nevar jums pateikt, kādi ir šie termiņi, bet katrā ziņā saprotu jūsu teikto. Varbūt pavisam īsi par to, vai vajadzētu būt eh, kādam sarakstam pirms notiek oficiāli iekļaušana sarakstā. Manuprāt, tas ir arī juridiska rakstura jautājums. Tam jāpamatojas uz devīto pantu, Un, attiecīgi, jābūt skaidram lēmumam par to, ka pastāv strateģiski trūkumi. Tad, kad valstīm tiek dots la laiks rīkoties, šis novērtējums līdz galam netiek pabeigts, bet es saprotu, Gigot kungs, jūs to drīzāk skatāt kā tādu politisku sarakstu, nevis juridisku sarakstu. Nē, es šeit atsaucos uz nodokļu jomas sarakstiem, un tur noteikumi ir tādi, ja kādā valstī tiek identificēta trūkumi, un mēs gaidām kādu brīdi, kamēr tā centīšas šos trūkumus no, novērst, tā uz attiecīgo brīdi tiek iekļauta palākajā sarakstā, nevis melnajā. Jūs neko tādu neierosināt, un manuprāt, tā ir problēma, jo taču vajadzīga zinām pārskatāmība. Ja valstī ir kādas problēmas, ja tā iet pretrunā šiem principiem, tad tādā gadījumā sabiedrībai tas būtu arī jāzina. Sven, jums būs iespēja uzdot papildu jautājumu tad, ja paliks papildu laiks. Bet, kā jau es teicu, šobrīd es nevaru pateikt ne jā, ne nē attiecībā uz šo lietu, bet katrā ziņā mm, varbūt tas var kalpot kā tāds iedvesmas avots tālākajā procedūrā, tātad šis nodokļu procedūras jautājums. Par termiņiem runājam, vienmēr zinām, ka termiņi. Uh, termiņiem nav jābūt pārāk gariem, bet tie nedrīkst arī būt pārāk īsi. Mums ir vajadzīgi realistiski termiņi, kas izdara spiedienu uz, uz šīm valstīm, bet vienlaikus ļauj tām arī īstenot atbilstīgās reformas, kas šai gadījumā var ietvert arī likumdošanas grozījumus, parlamentāras procedūras, un jūs jau zinat, ka tādas procedūras nenorisinās ātri, tie ir institucionāli raksturi jautājumi, un tāpēc nav nekādas jēgas noteikt tādus termiņus, ko nekad nav iespējams izpildīt, bet arī jāpiekrītam, nedrīkst šie termiņi būt pārāk gari lai cilvēki domātu, ka lūk, viņiem tagad ir viss iespējamais laiks uz pasaules un neko nedara. No otras puses, nu tad mums jāspēj rast šis vidējais līdzsvarotais grafiks pa vidu, tā lai tas nebūtu ne par garu, ne par īsu. Tālāk jautājums par ziņojumiem un to, ka tiem vajadzētu būt publiskiem. Kā jau ievadvārdos teicu, jums ir mūsu solījums, ka visā šai procesā mēs parlamentu pilnībā informēsim sniegsim jums informāciju par šiem vērtējumiem un būs iespēja ar tiem iepazīties. Vēl cits jautājums, protams, ir par to, ka šie ziņojumi varētu tikt nodoti publiskai apskatē visai sabiedrībai. Šobrīd jāsaka, es nevaru pa, vēl teikt ne jā, ne nē uz šo ierosinājumu. Bet mēs vispirms gribētu izanalizēt, kas notiek FRTF. Šī situācija tomēr nedaudz citādāk, jo tur runājam par koleģiālu izvērtējumu Bet, nu jā, varbūt tas ir jautājums, ko mēs varam apsvērst līdzīgi, lai, lai konstatētu, vai ir kādas līdzības vai ne, un attiecīgi, vai varam šo ideju īstenot. Bet katrā ziņā jūs teikto liekam aiz auss. Gunārs Beks, paldies! Ideja grupas vārdā par Eiropolu un šo vienu procentu mm, rādītāju ar līdzekļiem, kas nāk no nelegāliem avotiem. Nu, nu, faktiski tas nozīmē, ka tie ir līdzekļi apmēram mēs budžeta apmērā. 19. gada jūlijā komisija nāca klajā ar paziņojumu, kur apgalvoja, ka vislabāk cīnīties pret naudas atmazgāšanu ir Eiropas līmenī un nevis nacionālā līmenī, un ka to vislabāk risināt ar ES regulām un nevis direktīvām. Nu, man šķiet, tas nozīmē, nu, nu ka komisija atzīstas, ka piektā MLD nav efektīva un nespēja pildīt savus uzdevumus kā kopējas instrumentu gros, kas attiecas uz EBA. Tā vēlas arī saņemt tālākas pilnvaras naudas līdzekļu atmazgāšanas apkarošanai. bet vēl līdz šīs pilnvaras tika izvērstas, komisija jau nāca klē ar paziņojumu, ka situācija ir nepietiekama. Nu, tad divi jautājumi jums. Kādas tālākas kompetences tad būtu piešķiramas ēba no dalību valstu puses? Un kādas specifiskas problēmas? varētu mm, rasties šādas centralizēšanas rezultātā, ja respektīvi kāds problēmas tiktu atrisinātas. Un vai jūs piekrītat tiem, kas uzskata, ka 5. MLD mm, būtu jau uzskatī, uzskatām par izgāzušos vēl pirms dalībvalstis to pilnībā transponējušas? Paldies! Uh, Komisijas pārstāve. Par jūsu pirmo jautājumu runājot. Nedomāju, ka tas būtu pareizi tā virzīties uz priekšu, šeit atlasīt atsevišķas harmonizējumas kompetences, ja pilnvars Eiropas līmenī vēl pirms esam guvuši skaidru priekšstatu par to, kas notiek, kur kā notiek, kas ko kur var izdarīt labāk. Ziņojumā, ko publicējām jūlija beigās, sniedzām šķiet visai labu ainu par tiem trūkumiem, kas pastāv, piemēram, īpaši sadarbībā starp dažādām iestādēm šai jomā. Mm, par jautājumiem, kur jāvirzās uz priekšu, mums ir vajadzīga skaidra analīze. Pirms mēs izdarām pārsteidzīgus secinājumus un nonākam pie eiropeiskiem risinājumiem. Nu, tā ir viena iespēja, ko mēs varam izvēlēties vai ne, bet, lai to iz, šo izvēlu izdarītu, mums ir jāveic pamatīgāka analīze un jāsazinās vēl ar jomā strādājošiem. Uh, Par otro jautājumu un piekto direktīvu Jānu dien ir šeit īstenošanas termiņš 2020. gada janvārs. Šobrīd varu pateikt tikai to, ka līdzīgi kā tas ar iepriekšējām direktīvām, mēs turpinām ļoti uzmanīgi raudzīties līdz tam, kā dalībvalstis īsteno um, šos, šo direktīvu un piemērotās juridiskās prasības. Un tas attiec ne tikai uz um, gala labumu saņēmēju identificēšanu, bet arī citām lietām. Bet katrā ziņā mums vēl jāveic tālākas pārbaudas. Mm, to arī darīsim. Mēs šobrīd izmantojam savus instrumentus, bet šobrīd vēl ir pāragri izdarīt secinājumus. EKR grupas vārdā neredzu repi, Epinka kungu, vai ir kāds cits, kas pārstāv EKR grupu šā gadījumā? Ja ne, Tad goe Dimitrijus Papadīmūs. Priekšādātāji, paldies! Kampaukungs, šķiet, ka visas grupas, politiskās grupas šeit Eiropas parlamentā mm, šķiet atbalsta šo iniciatīvu. Uh, No nu, tā, ko dzirdēju līdz šim no iepriekšējiem runātājiem, var izdarīt secinājumu, ka nevienu tomēr neapmierina eh, līdz šim eh, panāktā efektivitāte šāda veida noziedzības apkarošanā. Nu, tas tad skaidri ir jāsaka, ir jāspēj apkarot naudas atmazgāšanu, jo tas eh, naudas atmazgāšana tiešām ir tāda, nu, ekonomiska rakstura, faktiski ekonomiska rakstura noziegums. Un ja tas vēršas plašumā, tas nav pieļaujams. Uh, Ir taču skaidrs, ka tādā gadījumā kaut kas ir nogājis greizi. Mums taču ir visi šie žurnālisti, kas vērš uzmanības uz dažāda veida skandāliem, un tad Un tad galu galā šajos skandālos e, nu, tiek konstatēts, ka ES un nacionālas iestādes neko nav varējuši darīt, neko nav darījuši, lai tos atklātu pašas. Tam jāpieliek punkts. Un te nu gribu uzdot jums jautājumu komisijas pārstāvēju un kampus kungam arī dzēn. Ko tad mums gal galā būtu jādara, lai šī efektivitāte palielinātos gan nacionālā, gan ES līmenī, ES iestāžu darbībā apkarojot ne, e, naudas atmazgāšanu? ko mēs, kas mums likumdošanā būtu jāmaina, kas jāmaina, jāgrož šais likumos, kā jāīsteno šīs sadarbības starp nacionālām var, varas iestādēm un ES līmeni, lai varētu tiešām eh, rīkoties un izvairīties no dalību valstu spiediena, jo tiešām ir tā, ka daudzas dalību valstis eh, vilcinās eh, rīkoties un nevēlas, lai mēs virzītos ar šo darbu uz priekšu. Arī da, padomē viņi nemaz šo melno sarakstu nevēlas pieņemt, un tāpēc gribu jums vaicāt pavisam konkrēti, kas mums ir jāgroz, kas jāmaina, kāda ir jūsu priekšlikuma šai ziņā, kā mēs varam šeit nākt klajā ar konkrētām iniciatīvām. Komisijas vārdā lūdzu. Manuprāt, un te atgriežos pie mūsu diskusija paša sākuma, mums atkal jāatgriežas pie atbilstīgas un korektas īstenošanas. Jo ir jau labi, ka mums ir Eiropiskas ietvers un tiesiskā bāze, bet ja šie noteikumi netiek īstenoti, tam nav jēgas. Un te atbildība ir dalībvalstīm. valstīm tām jāizpilda savas saistības tajā brīdī, nu, ko tās uzņemās brīdī, kad tās pieņem šīs AML um, D. No komisijas puses mūsu loma ir ļoti uzmanīgi raudzīties uz to, ka šīs saistības tiešām tiek pildītas. To arī darīsim. Un te nerunāju tikai par šo juridisko transponēšanu, bet arī par to, kā tā beigu beigās īstenojas praksē. Nu, tas arī nav uzdevums, ko var panei, paveikt burtiski dienas laikā. Nē, tas ir tāds visaprošs, plašs uzdevums, bet esam gatavi pie tā strādāt. Un tāpēc es gribētu vienkārši lūgt visus izturēties nedaudz piesardzīgi, pārāk ātri nenonākt pie nākamā tiesību aktu sagatavošanas raunda, bet vispirms ieteiktu tomēr gūt tādu skaidrāku priekšstatu par šo juridisko ietvaru kas varbūt, eh, nu, tad varētu arī tikt laika gaitā mainīts, bet šobrīd ir īstenošanas periods un komisija ir pilnībā gatava pildīt savu lomu šajā kontekstā. Nezinu, vai Kāmpas kungs arī vēlas izteikties, jā, lūdzu. Jā, īsts komentārs. Piekrītu atbildēji, ko nu pat teica, izteica komisijas pārstāve, jo, protams, ka īstenošanas process ir ļoti svarīgs un mēs esam gatavi pildīt savu lomu, bet turklāt jāsaka, ka Šeit liela uzman, uz, atbildības daļa piekrīt dalībvalstīm, jo viņiem ir jāpārliecinās par to, ka homogēni viendabīgi tiek īstenota AML um, direktīva ar visiem šiem riskiem, risku pārvaldīšanu un šajā gadījumā šeit lie, mēs lielā mērā kā iestādes paļaujamies tieši uz dalību valstīm. Un, uh, nu, mums ir kaut kāda kontrolas pārvaldības iespējas ar tiem resursiem, kas ir mūsu rīcībā. Paldies! Tālāk! Otrais rauns. Tālāk eh, četras minūtes vienam jautājumam un atbildēji, tātad eh, izsakaties īsāk, pusotras minūtes laikā censties uzdot jautājumu. Un Markus Ferbers no tādas partijas. Jā, man ir jautājums komisijai. Šī gada februārī Eiropas Banku uzraudzības dienas nāca klajā ar secinājumiem par Dānijas un Igaunijas bankām par iespējamiem pārkāpumiem, eh, tik uzsākti pārkāpumu procesi. Mm, ziņojumā tika pausta pamatīga kritika, tika sauktas vārdā arī konkrētās problēmas, bet pāraudzības valde, respektīvi mm, dalībvalstu pārstāvi šo ziņojumu faktiski vājināja. Līdz ar to man radās iespēja, ka viņi, eh, nu, faktiski nevēlējās redzēt eh, to, kas tika pateikts, nu, dalībvalstu regulātoru pārstāvi, līdz ar to visu šo procedūru vājināja, un neba kā iestāde, manuprāt, arī līdz ar to, nu, tika tā teikt, vājināt savā darbībā. Nu, un tagad komisijas priešlikums ir dot šai iestādē papildus uh, pilnvaras, bet tad ir vajadzīgi arī līdzekļi, un vai tāda tiek paredzēta, un ja jā, tad no kādiem avotiem. Komisijas pārstāvi jāatbildīšu varbūt vācu valodā. EBA jāpieņem šādu lēmumu. Tā ir neatkarīga struktūra. Protams, komisija šī lēmuma pieņemšanā nepiedalījās, tā ir neatkarīga iestāde. Mūsu pārstāvi pat nebija telpā, kad šis lēmums tika pieņemts. Mēs varējām vienkārši to pieņemt zināšanai. Nav tā, ka komisija neko nevar darīt šajā gadījumā. Mēs tālāk turpinam analizēt šo lietu, šo gadījumu. Esam arī sagatavojuši ziņojumu, kas jūnijā tika publiskots Turklāt veicam arī tālāku analīzi, sazinamies ar Dānijas un Igaunijas varas iestādēm. Nu, jāsaka, šis, nu, šī incidenta nu, jau ir diezgan senā pagātnē, bet nu, tas nenozīmē, ka mēs par tiem neinteresējamies, bet mums ir vajadzīga plašāka informācija no Igaunijas un no Dānijas, lai mēs varētu konstatēt, vai kaut ko iespējams darīt, un vai ir iespējams attiecīgi uzskā, uzsākt pārkāpumu procedūru, bet, lai to darītu, mums ir vajadzīga tālāka informācija par konkrētajiem apstākļiem, uh, um, konkrēto tiesisko ietvaru un saiknēm. Nu, tātad šī informācijas ievākšana vēl nav noslēgusies. Paldies! Kāmpas kungs. If I may, very short. Yeah, sure. Uh, nu, ja drīkst pavisam īsi. Valde pieņēma lēmumu, ka nav pietiekami pierādījuma, lai uzsākt pārkāpumu procedūru. Nu, jāsaka, ir vairāk apsvērumu, ko viņi ņēma vērā un kas izskaidro šo lēmumu. Pirmais aspekts ir tāds, ka uh, Valdē ir jāizvērtē, vai varas iestādes ir īstenojuši atbilstīgu risku pārvaldes procedūru un saņēmuši atbilstīgus resursus um, eh, AML īstenošanā. Tātad nerunājam tikai par konkrētiem rezultātiem, bet arī par to, kas ir bijis iestāžu rīcībā. Otrs aspekts, kas tika ņemts vērā, kā jau minēja arī komisijas pārstāve, ir tas, ka šie incidenti bija diezgan paseni, ties vēl nebija pašreizējo, pašreizie tiesība akti vēl nebija spēkā, līdz ar to mm, ņemot vērā, ka šie tiesība akti turklāt ir vairāk profilaktiski nekā reaktīvi, tad eh, šķīta, ka ir diezgan eh, neviennozīmīgi vērtēt šos gadījumus atbilstīgi šobrīd spēkā esošajiem tiesību aktiem, jo tas notika 2014. gadā, iepriekšējā sasākumā, kad vēl daudz kas no šiem tiesību aktiem nebija spēkā. Paldies! Tas bija EBA lēmums. Paldies! Es un D grupas vārdā Nīna Gila. Uh, Priekšādātāji, paldies! Pirmais jautājums EBA. Atzinīgi vērtēju faktu, ka jums tagad būs spēcīgāks mandāts. Manuprāt, tas būs ļoti liederīgi, bet esmu nobežījušies par to, ka jūs joprojām izskatīsieties pēc tāda tīģera tikai uz papīra. Jūs eh, runājāt, lūk, par 3 līdz 11 pilnā, pilna laika darbinieku, kas cīnas pret naudas līdzekļu atmazgāšanu visā Eiropā. Bet mēs ir dzirdam, cik daudz ir visu šo incidentu. Deutsche Bank, Malta, visi citi šie incidenti. Miljardiem līdzekļu eiro ir atmazgāti pagājušo gadu laikā. Protams, ka ir arī citi resursi vēl, eh, bet cik daudz to var lai efektīvi īstenot šo cīņu? Es atzīmēju, ka jūs runājat, protams, par to, ka sektors vēlas mazāk regulējumu, bet domāju, ka problēma šajā gadījumā ir tāda, ka ka problēmas jau vēl nav atrisinātas. Mums ir vajadzīgas sankcijas, un mans jautājums jums šai saistībā ir šāds. Vai jūsuprāt pastāvošās sankcijas ir pietiekams, vai tās ir pietiekami spēcīgas un demotivējošas? Pastāv, vai varbūt ir vajadzīgi citi sodi, citas sankcijas, mm, nu, ne tikai līdzekļi, nu, lai nebūtu tā, ka par to maksā tikai klienti. Kādas varētu būt tās iespējamās spēcīgās sankcijas, kas darbotos efektīvi? Un pavisam īsi arī komisijas pārstāvē grib vaicāt. Zinu, ka jūs teicāt, ka dalība valstis izrāda zinām pretestību attiecībā uz jaunu struktūru veidošanu, bet vai jūs esat izpētījuši iespējams alternatīvas par to, kā nodrošināt labāku koordināciju un sadarbību e, pāri robežām? It īpaši raugoties uz to, ka varbūt atsevišķs departaments Eiropolā varētu ar to nodarboties, īstenojot savu mandātu. Turklāt atzinā, atzīmē, ka vakar Kristīna Lagārda runāja arī par spēcīgāku pieejumu attiecībā uz AML. Tieši tāpat arī viņa to teica. Tad kādu lomu jūs pračet varētu varbūt uzņemties arī ECB, tā lai tas tiešām būtu tāds efektīvāks darbs visā šajā procesā? Lūdzu, komisija. Nu jā, atkal tas ir jautājums tieši par to, kā labāk rīkoties turpmāk. Kā izskatītos ideālā variantā koordinācija, sadarbība, lai saprastu, ka, protams, nevarēs visos gadījumos pierot vienu modeli. Nu, šā gadījumā es, protams, arī redzu, ka ir jāsadarbojas komisija arī citiem spēlētājiem. Lai arī pamanītu, piemēram, apvienotā karalista un citi, kur ir bijušas nepilnības, kur ir mm, jāveic uzlabojumi. Par Eiropolu un ECB sadarbības veidiem, nu, tur varētu tīri teorētiski daudz ko mm, iztēloties, bet tas būtu varbūt šobrīd tīri hipotētiski un es saturētos no šādām spekulācijām. Uzreiz jautājums arī par juridisko pamatu. Galu galā Eiropols darbojas kā policijas spēks, uh, Mēs savukārt vairāk darbojamies arī profilakses jautājumos, bet mēs needzam, ka, protams, Eiropola varētu spēlēt šādu lomu jau arī šodien. Faktiski viņi mums palīdz. Viņiem ir šis arī īpašā vienība. Uh, tā kā ir jāsaprot, vai nu tas būtu nacionāla līmenī vai arī Eiropas līmenī, tomēr kaut kāds katra organizācija var darīt un īstenot, lai nodrošinātu labāku sadarbību. Tā kā pirmkārt ir jautājums par savstarpēju uzticību. Ir uh, pirmais solis jau, kam katra valsts atzīst, ka mums ir zināms nepilnības, nu tas ir milzīgs solis, un tālāk jau arī var rīkoties, arī uz politiskiem pamatiem. Kamps kungs, paldies! Mm, paldies par jautājumiem! Nu, atzīšu uzreiz, tad atgādināšu, ko IBS nekādā ziņā šeit nav uzraugošā iestāde. Mēs vēlamies, protams, uzlabot mūsu sadarbību un uzraudzības iespējas, bet nu, tas nav tā, kā mēs uzraugam uzraugs. Kurā gadā ML īstenošana ir dalībvalstu kompetence un līdz to dalībvalstu iestāžu atbildība. Nu, tāpat kā arī komisija norādīja, arī mēs sakam vairāk, ka mūsu kāps ir profilakse. Un savukārt, ja jārunā par sodiem, nu, tad šobrīd par tiem atbild nacionālās iestādes. Riņu vārdā Andrei Kovariks, lūdzu. Paldies. Paldies arī EBA un komisijai par atbildēm. Paldies, ka šodien atnācāt, lai varam šos jautājumus pārunāt. Nu, jūs atbildējat, un jau arī ievadrunas. Es saprotu, ka ir daudz neatbildētu jautājumu šodien. Un es vēlētos atgriezties pie jūsu jau dokumentiem, kur jūs publicējāt šogad, tieši par šo neaizsargātību, kas ir izveidojusies pašreizējā ietvarā. Un arī saprot, ka jūs atkal norādat, ka vajadzētu veikt jaunu ietekmes novērtējumu. Ja mēs skatāmies, piemēram, kas ir gan ar šodienas likumdošanas jau piemērošanu, bet vienlaiks arī par to, vai tomēr varbūt vajadzētu tomēr tiešām ieviest regulu, nevis direktīvas, kā tas līdz šim ir bijis spēkā Eiropas Savienībā šajos jautājumos. Mans jautājums. Vai šobrīd ir šāds ietekmes novērtējums jau veikts? Uh, un kad mēs varētu to sagaidīt, un uh, kad varētu zināt kādu rezultātu. Un lūdzu, kādi bija tie galvenie apsvērumi, kas ņemāt vērā, novērtējot iespējamās izmaiņas, ja, piemēram, pārvērst direktīvu par regulu? Vai komisija to ir jau izvērtējusi? Un vai jūs to ņēmāt vērā arī jau pirms savu jūlija paziņojumu publicēšanas? Un vēl cita lieta. Tātad jūlija paziņojumā mēs redzam arī jūs izceļ divas lietas, kā nozīmīgs risks. Piemēram, jūs runājat par profesionālo futbolu, arī brīvajām ostām. Nu, kā tas īsti ir? Vai tas ir arī kaut kādā veidā jau konkretizēts, vai dalībvalstis varētu precīzāk uh, rīkoties šādos gadījumos? Paldies! Komisija? Jā, paldies par jautājumiem! Jā, šķiet par to gan jau mēs runājām arī iepriekš, kas būtu pareizākā tieskā forma Eiropas līmenī. Jāatzīst, Līdz ko mēs mainām savas eh, kādas pieejas, nu, mums jāskatās, kas darbojas, kas nedarbojas. Un šobrīd ir rūpīgāk jāizvērst te, kā arī naudas atmazgāšanas direktīva tiks īstenot dalībvalstīs, ko tas nozīmē praksē. Un vai iespējams tad vēlāk mēs varētu arī identificēt kādas atsevišķas nozares, kur dalībvalsts ir varbūt rīkojušās pilnīgi dažādi, atšķirīgi. Uh, vai nu ir ļoti ambiciozi piegājuši, vai pavisam pēc mazākā iespējamā scenārija. Un, ja es domāju, tad mēs varētu teikt pamatoti, ka varbūt tur ir nepieciešams uzlabot šo Eiropas noregulējumu. Šur tur arī varētu atstāt lielāku elastību dalībvalstīm. Nu, tā kā būs ļoti atšķirīgas tomēr šīs situācijas dalībvalstīs. Bet jā, mēs par to esam daudz domājuši. Tas ir vien ir aktuāls jautājums. Mēs lielu darbu daļu tam veltām, un arī, es domāju, jaunais komisijas sastāvs skatīs šo jautājumu kā iespējami labāko variantu, ko varam piedāvāt Eiropas mērogā. Par jūsu atsauci uz mūsu sagatavotu paziņojumu ziņojumu par pārvalstu risku novērtējumu. Ja nu mēs tiešām arī Eh, akcentējam atsevišķas jaunas jomas, ne tikai un arī, kur runājam par ostām, um, brīvostām, tur bija tieši runa par caurskatāmību, jā, ņemot vairāk, ka ir īpaši kārtība, jā, mēs arī saskatījām, ka tur var arī būt nopietni naudas atmaskāšanas riski. Par futbolu, te runa atkal par caurskatāmību, un nu, arī par to mums ir bāžas, jo iepriekš jau esam redzējuši šādus gadījumus tur vajadzētu tomēr arī ieviest zināms tādus novēršanas pasākumus, un arī par to runām šajā saziņojumā, jā. kā mēs varētu, varētu šādus riskus mīkstināt un novērst. Paldies, tālāk EPP, Otmars Karas, lūdzu. Paldies, divi jautājumi. Viens komisija, otrs ir um, Kamskungam. Kamskungs, apsveicu jūs ar, ar, ar amatu. Uh, Nu, pavisam nesen ezā savā arī ziņojumā runā par nepieciešamību stink, stiprināt šo uzraudzību. Man ir jāsaprot, tātad es arī redzu, ka atrunāts ir, ja, ka Eiropas banku uzraudzības iestādi nepieciešams vēl papildus resursi un darbinieki. Tad jautājums ir, tik, cik daudz, cik daudz personāla un finanšu resursu jums patiešām ir nepieciešams, lai uzņemtos un īstenot šīs papildus kompetences. Vai jūs varētu dot, sniegt šādus skaitļus? Jautājums komisijai. Nu, tātad nesteidzoties notikumiem pa priekšu, un lai gan esam lūguši arī e, komisiju novērtēt RSA, uh, tas ir arī jautājums par nefinanšu jomu. Uh, un uh, kas saistās arī naudas atmazgāšanu, un kas uh, būtu šie jaunie papildus uzdevumi Eiropas mēroga aģentūrai. Labi, tad lūdzu, Kampskungs, paldies par jautājumu. Jā, nu droši vien jūs nedzirdējāt manu ievadrunu, kur es arī norādīju, jā, ka mums ir ierobežot resursi ka mēs esam pieprasījuši astoņas uh, darba vietas, no, lai no 3 līdz 11 darbinieku vietām mums būtu mūsu šajā nodaļā. Un ir arī iesniegts arī grozījums budžetam nākošam gadam, un man liekas arī parlaments tieši to arī novērtē un ir gatavs šo jautājumu skatīt, nu, augstu novērtēt, jo jūs tā arī izdarītu. Mēs esam visam nelieli aģentūri, jā, ja, 38 kopumā. Uh, Tā kā tas jautājums, cik arī brieži jums ir tos jautājums, kāpēc reiz tik liels palielinājums un tik daudz tā jaunu darbinieku, bet tas mums ir skaidra atbildi. Mēs jau nesakām, ka uzreiz 400 vai kaut tam līdzīgi. Mēs liekas, mēs īstenībā spējam arī apgūt daudz vairāk līdzekļu nākošo divu gadu laikā, un tad es lūdzu saprast, ka tas ir pamatots pieprasījums, mūsu vajadzību novērtējums, bet mēs kādās, ja novērtējam parlamentu izpratni un atbalstu. Komisija? Paldies, Karas kungs, jūs jautājums, protams, nav vieglais, bet arī reizē ļoti trāpīgs. Jo mēs parasti skatāmies jau uz bankām un banku nozari. Tur ir kā tad izlieks skaidrāks, saprotamāks arī uzraugiem, ir uz, skaidri jautājumi. Bet līdz ko skatām nefinanšu sektoru, tad ir šī situācija daudz sarežģītākajām. Ja jo tiešām ļoti daudzās nozarēs arī potenciāli var būt arī e, iespējamie naudas atmaskāšanas gadījumi, bet tur uzreiz citi noteikumi spēkā. Tā kā ir daudz lietas, kas ir jāvērā atkal konfidencialitāte, ja, kas, piemēram, juristiem saistoša, kas nenozīmē, ka mēs uzreiz pieļām, ka viss ir pieņemams, bet, nu, mēs tiešām cenšamies ievērot arī profesionālo uh, Mm, šo kodeksu, konfidencialitāti, un tas ir ļoti svarīgi, kas ir gan juristiem, advokātiem, gan arī grāmatvežiem saistoši. Bet, eh, ja mēs vēlamies iedzināties un panākt izmaiņas Eiropas līmenī, un lai neizvedot tādu iestādi, kas faktiski neko daudz nespēja izdarīt, Nu, tad mums jāskatās, protams, arī plašāk. Arī, nu, vienlaiks tomēr mēs nevaram uzreiz piedāvāt konkrētu modeli, vienu risinājumu. Tā kā lūdzu, dodiet mums papildus laiku. Paldies! Tālāk S&D. Nils Guzan, lūdzu. Paldies! Es vēlos atgriezties, kur bija ziņojums par uh, Danske banku, kas arī bija iesaistīta naudas atmazgāšanā. Lielos apjomos, manuprāt, pat viens no pašiem lielākajiem naudas atmazgāšanas skandāliem pasaules vēsturē. Nu, mēs it kā nenām te par pārkāpumiem tieši Eiropas mērogā, bet te bija tiešām vairāk nekā 4 miljardi eiro atmazgāti. Mazā Igauniju filiālē, Danske Bank Iliāles filiālē no 2007. līdz 2015. gadām. Nu, iestādi it kā par, vienīgais, ko darīja, uzrakstīja e-pastu, paprasīja pašai bankai, vai viss tur kārtībā, un viņa atbildēja, protams, viss kārtībā. Un neko nedarīja. Tas ir skandalos, ne jau tikai Dānijā, bet tiešām domājot par globālo šo struktūru. EB pasaka, netika pārkāptas Eiropas tiesības, tas ir skandalozi, arī šāda atbilde. Ja jūs pasakāt, ka netiek pārkāptas tiešas Eiropas mm, tiesības, nu, tad viss kārtībā. Un tas, ka neviena valsts iestāde neko nedarīja, nu, ja tas par netiek atzīts par pārkāpumu, tas tiešām apdraud, apdraud e, EBA arī reputāciju. E, Dānijā, bet reizē arī mm, e, reputāciju kā tādu. Tātad jautājums ir, kā jūs redzat, kas būtu jāmaina? Kā lai nākotnē šādas situācijas varētu uh, vērst par labu? Ja parādās skaidri interešu konflikts, ja piemēram arī, arī, arī šīs pašas bankas pārstāvja arī valdē, kas spēja pateikt, vai ir vai nav uh, um, pārkāpt šīs tiesības, Eiropas tiesības. Eiropas komisija, kā jūs vērtējat, kā varam šādu situāciju nākotnē novērst? Vai kādi citi jauni noteikumi, kas spēj, nu, pilnībā to varbūt kaut kādā ziņā labot? Jums ir tiešām nepieciešams spēcīgas organizācijas, kas spēj cīnīties pret naudas atmazgāšanu. Komisija? Paldies! Mums ļoti spēcīgi, jā, tiešām nepieciešama EBA. E, e Bet, nu, ir jānostrādā, jāizstrādā skaidri standarti un šī operatīvās darbības. Šajā gadījumā, protams, arī paskatot šo situāciju un arī es esmu, uh, iesaistot uzraugs, mēs aicinām EBA iekļaut vairākas garantijas, lai nodrošinātu objektivitāti par pieņemtiem lēmumiem. Un tie tie pirmie soļi, kas, nu, jānogaida, ka tie tiks pīsnīm pilnībā īstenoti, lai mēs varētu pateikt, ar to pietiek vai nepietiek. Nu, tā kā EBA, protams, strādā tikai ar vienu, daudziem jautājumiem, šis ir tikai viens, vai ne, kompetenci jautājums, kā, un EBA. Uh, faktiski šobrīd tikai uzsāk un arī ļoti daudz darīs priekš eh, turpmāk, lai nodrošinātu šo vadlīniju tādu pilnveidošanu. Bet, nu, pārvaldības jautājumi mums būs ļoti nozīmīgi. Mēs tam piemērosim arī uzman, uzmanību turpmāk. Svenskī golds tālāk. Apiedošanu, nu, Kamps kungs vēl vēlas arī atbildēt. Ja Tā kā norādīja arī komisija, EBA, protams, var izmantot tikai tos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, lai arī palīdzētu valstu iestādēm. Un, um, nu, šis jau nav gadījums tā kā Eiropas uh, banku iestāde pret Danske banku. Tā jau tas nebija. Tā īstenībā ir tātad Dānijas un Igauņu uh, finanšu pārvaldības iestādes uzraugiem, kuriem tas bija jādara. Skatot, protams, par to, kā valdē nodrošina šo neutralitāti, un arī skatot, kā šos instrumentus arī nākotnē pilnveidot, nu, tas ir ļoti nopietns pārdoms, tātad skaidrs, ka valdē. Mm, Danske Banka arī mums aizgaismo, lai šī lietā, lai mēs izvērtētu pašreizēju noteikumu pareizu piemērošanu un panākt to, ka arī tiek ievērot noteikumi. Bet tas neļauj mums novērtēt to, vai jau eksposte variantā. Mēs varam novērtēt jau kaut ko senāko, vēsturiski, kas ir bijis un cik efektīvi šī situācija ir bijusi. Bet, nu, ja domā par nākotni, jā, tad mēs, protams, pieņemam savus secinājumus un izdarām tos. Uh, tā kā nevaram teikt, ka nu, tas ir neatbilstošs instruments, bet nu, varam, protams, novērtēt pašreizējo konkrēto gadījumu. Tagad, Sven, lūdzu, paldies! Mans jautājums komisijai par īstenošanu. Jau līdzinējo naudas atmazgāšanas direktīvu piemērošanu. Pirms diviem gadiem dalībvalstīm jau bija jau jāīsteno AML e, 4 Vai esat arī jau uzsākuši kādas pārkāpuma procedūras? Un kad jūs plānojat arī pabeigt eh, šo ieviešanas eh, pilnības pārbaudi attiecību uz MLD 4? Un nākošie pārbaudas, kad ir plānotas, tad lūdzu. Un kad visbeidzot lūdzu jūs nodrošināsit, ka tiek pilnībā ieviests AMLD 3, trešā paudze, jo, kā mēs redzam, ka vācu finanšu uh, arī eh, izlūk dienests, jāatzīst, ka visā Eiropas struktūrās tīklā ir ļoti nozīmīgs. Un saskaņā ar ekspertiem m, mm, atzinumu šīs izlūk dienas par finanšu noziegumiem īstenībā nedarbojas. Viņi nespēja nodrošināt nu, svarīgos informāciju, ko it kā saņem no bankām, un šo informāciju tālāk nekur īsti nenodot policijai. Un tas ir nu, reizē skaidri pasaka, ir liels drošības apdraudējums. Lūdzu, jautājums līdz ar to, kad jums izdosies panākt to, ka jau līdšanējās uh, direktīvas tiek pilnībā piemērots? Komisija, jāpaldies Kigolkungam par aktuālo situāciju. Tātad mums ir skaidri, ja ir dalībvalstīs kādi pārkāpumi, mums ir uzdotie jautājumi par mm, AML direktīvas piemērošanu, nu, vai tas izdarīts pilnībā. Tātad šīs pilnības pārbaude, ieviešanas pārbaude. Un, ja nē, tad e, mēs ceļam prasību Eiropas Savienības tiesā. Un šobrīd esam pārbaudas šīs pabeigušas, pabeiguši un konstatējuši kas gan, protams, prasīja zinām laiku un vajadzēja arī, tev, arī jau uzsākt zināmas juridiskās mm, procedūras pie dalībvalstīm, bet tagad ir skaidrs, skaidrs šī aina. Nu, tātad tagad mēs vēl turpinām gan skatīt, vai ir kādi atsevišķi neatrisināti elementi vai nepareiz novērtēti elementi. Tā kā šī procedūra turpinās. Un mēs arī ar daudzām dalībvalstīm turpinām šo sarunu, tos arī tajā starpā Vāciju, lai pabeigtu savu novērtējumu par situācijā. Tā kā tas vēl nav pilnībā izdarīts, bet to mm, ceram izdarīt iespējami drīz. Tad jautājums, kad tad jūs pabeigsiet šo ieviešanas pārbaudas precizitātes pārbaudi. Kad tad jūs to darījāt? Atbildi. Nu, iespējams, tas būs pa posmiem, jo pirmkārt mums ir jāpabeidz. Um, mums jāgūst visu informāciju, un lai redzētu, kas ir pareizi, kas nepareizi izdarīts. Tā kā iespējams, ka tomēr esam pateikt, tikai atklāsies pa posmiem. Bet es nevaru pateikt, šodien tas būs vai pēc trim mēnešiem, vai tomēr nē. Uh, Tas ir atkarīgs no tā, kas īsti atklāsies. Nu, mums tā ir ļoti liela prioritāte. Mūsu komanda spēcīgi pie tā strādā. Tā ir ļoti nozīmīga prioritāte. Un tas prasa nav laiku jām. Bet, nu, atskatoties, ko mēs jau uzsākām un kas mums ir izdevies, nu, tas ir iedrošinoši. Uh, un es domāju, ka mums arī tas izdosies pilnībā turpmāk. Paldies! Mēs esam jau pārtērējuši atvēlēto laiku, bet man saka, ka varam vēl nedaudz turpināt. Gunārs Beks no ideja grupas. Došu vārdu arī diviem eh, cilvēkiem, kas prasīja izteikšanos brīvā mikrofona procedūrā. Paldies priekšsēdētājiem! Viens jautājums tieši komisijai Viena nozare, ko komisija līdz šim ir praktiski ignorējusi saistībā ar naudas atmazgāšanas apkarošanu, ir NVO. Jau pagājušo gadu Maltas komisārs Kenets Veins prasīja lai Eiropas Savienības likumdošana eh, naudas atmazgāšanas jomā tiktu attiecināta arī uz NVO no sektoru. Jo ir pieejami pierādījumi, ka NVO tiek izmantoti kā līdzekļi naudas atmazgāšanā. Manivol Eiropas padomes naudas atmazgāšanas struktūra piekrīt profesora Veina sacītajam. Līdz ar to jautājums man ir tāds. Kāpēc komisija NVO sektoru līdz šim ir ignorējusi uh, eh, NVO sektoru, tātad eh, PVN eh, vai drīzāk naudas atmazgāšanas apkarošanā. Ja uz šo problēmu tik norādīts jau gadiem ilgi, un 2017. gadā tika pieņemts arī atsevišķs likums. Um, komisija. Es atbildēšu vāciski. Mēs skatām visus gadījumus, kur ir pietiekami pieturas punkti, kas liecinātu par nelegālām transakcijām. Pilnu spektru skatām. Tur, kur mums jābūt piesardzīgiem, ir nevalstisko organizāciju darba ietekmēšana lai nerastos aizdomas, ka šīs organizācijas strādā noziedzīgi, nu, tur ir jābūt uzmanīgiem, mums, protams, ir jāpaskatās uzmanīgāk. Līdz šim esam eh, maz informācijas saņēmuši, ka tā būtu izplatīta problēma Eiropas Savienībā, bet mēs, protams, kontaktējamies ar Manivālu un arī ar citiem Tas ir viens no punktiem, kuram mēs pievērsīsim nākotnē uzmanību, bet līdz šim nav bijuši pietiekami signāli, ka mūsu pārnacionālā riska izvērtējuma uh, liecinātu par to, ka šis, šis ir sektors, kas prasa īpašu uzmanību. Jakeļunas eh, kungs no zaļajiem. Paldies, priekšsarētāji. Divi jautājumi. Divas minūtes eh, par internetu banku lomu būtu viegli, viegli piekļūt. Es saprotu no savas ierobežotās pieredzes, ka viņiem ir diezgan um, relaksēta pieeja risku izvērtēšanai. Internetā bankas vairāk eh, interesēs par savu patērētāju klientu skaitu, mazāk par eh, stabilitāti. Kāds ir jūsu skatījums par šo situāciju? Un jautājums komisijai ir par eh, finanšu sistēmas saikni ar, piemēram, uzņēmumu reģistru. Vismaz Dažās dalībvalstīs, īpaši viena dalībvalsts ir īpaši eh, zināma ar šo aspektu, ļoti viegli ir reģistrēt eh, darbību, atskaitīties arī ir prasības diezgan nelielas, kas rada plašas iespējas naudas atmazgāšanai. Kas jums par to ir sakāms? Okay, responses, to... Un dodu uzreiz vārdu Bizlāru kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es iepriekš komisijas sacītajā saklausīju vilšanos, jo viņi ir izdarījuši tik daudz, uzlabojuši likumdošanu, un tomēr šobrīd eh, izskatās, ka ir jānogaida, eh, lai pārbaudītu, kas tad notiek. Bet tik tālu nesam tikuši. Mēs šobrīd ar, saskaramies ar noziegumiem. Mēs runājam par naudas atmazgāšanu it kā tas būtu te, kāds tehnisks jēdziens. Šeit ir runa par e, narkotiku kontrabandu, cilvēku tirzniecību, cilvēku cieši šobrīd no šiem e, noziegumiem. Ja mēs zinām, ka sistēma nedarbojas, nu nerunājam tik, tik tehniski par to. Šeit runa par pilsoņu dzīvi. Komisijai e, šeit būtu jāsaskata mūs kā partnerus, kā sabiedroties. Uh, mums ir jāplāno uzreiz nākamo solis priekš. Šobrīd mēs uzklausīšanā šodien dzirdam to, ka uh, nākamā gada janvārī ir izvērtējums un ziņojums 2022. gadā. Nu, tas nepalīdz. Lietas mainas ļoti strauji un noziedznieki vēl ātrāk pielāgojas izmaiņām likumdošanā. Ar to nepietiek. Būsim sabiedrotie šajā procesē un ja ir dalībvalsts, kas uh, iebilst, nu, mēs varam eh, iet uz priekšu kā divas iestādes, nevis trīs. Tagad konkrēti jautājumi komisijai. Vai tas noderētu, ja no parlamenta būtu šāda iniciatīva, ja jūs varbūt neplānojat to ņemt vērā, lai virzītu uz priekšu dažas lietas, kas varētu radīt labākas izredzes vienotas iestādes izveidēji, kas varētu aizstāt pašreizējo institucionālo ietvaru. Un otrs jautājums, kas arī ir ļoti svarīgs, attiecība. Jā, jā, es to līdz pabeigšu. Vai EBA pietiek resursu FIU eh, veidošanai Eiropas līmenī, vai jums ir mandāts arī, lai veiktu šādas, eh, šādu pasākumu? Ants, tātad tagad atbildēm komisijai pirmai vārds. Jā, pavisam īsi. Attiecībā uz pirmo jautājumu. Par uzņēmumu reģistriem un sarežģījumiem. Tas, ko mēs izdarījām ar 4. un tagad ar 5. naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvu, uh, mums ir lielāks priekšstats un lielāka caurskatāmība attiecībā uz uzņēmumu reģistriem, kam ir lielāks piekļuvs iespējas arī vismaz attiecībā uz Eiropas Savienību. Varam teikt, ka spērsim lielu solis priekšu. Manuprāt, tas bija Gīgold kungs, kurš jautāja par to, kā ir iespējams to varbūt pārņemt arī starptautiskajā jomā ārpus Eiropas Savienības, tīpaši ņemot vērā to, ko FATF dara. Uh, Par sabiedroto lomu. Es domāju, ka mēs esam labu darbu izdarījuši kopā iepriekšējā sasaukumā, bet lai nerastos eh, iespējas, ka mēs tikai analizējam. Mēs eh, ar piekto direktīvu parādījām, ka varam rīkoties ātri, ja ir tāda nepieciešamība. Es vēlos uzsvērt, ka mums ir nepieciešams arī labs pamats, lai rīkotos jo savādāk likumdošana nebūs sekmīga, un tas nebūs labi nevienam no mums. Manuprāt, ir svarīgi turpināt sarunas par nākotnes arhitektūru. Tas būtu jādara atvērti. Nevis tikai uzstājot, ka tas ir jādara tieši šādi, bet uh, jārunā par elementiem, kas varbūt ir labāk izdarām Eiropas līmenī, kuri elementi ir atstājami nacionālajā līmenī. Mēs esam gatavi darīt eh, to kopā ar jums un ar nākamo komisiju un darīsim to labprāt. Kampas kungs. Paldies. Pirmais jautājums par internetu bankām. Internetu bankas tāpat ir bankas un ir pakļauts tam pašam regulējumam, kā, kā parastās bankas, bet jūs pareizi norādāt, ka viņi nevienmēr eh, veic eh, padzinātās pārbaudas par saviem klientiem. Tas varētu būt eh, identificējams kā pārobežu izaicinājums. Un, protams, prakses atšķiras pasaulē. Un ir arī uh, Jāatzīst, ka dalību valstīs atšķiras eh, prasības eh, par to, ko nozīmē mm, pietiekama eh, pārbauda attiecībā uz saviem klientiem. Ir jābūt arī lielākai skaidrībai par to, kāda pārbauda, cik padziļināta tiešām ir nepieciešama. Tālāk. Finanšu izlūkdienests mums EBA e-, e ietvaros nav bet mēs sadarbojamies ar šīm FIU. Un vismaz eh, sadarbība kā tāda notiek. Protams, ir informācija ir jāapmainas arī pār robežām. Mēs netaisamies apkopot šo informāciju, bet skatīties, vai ir kaut kas e, izmantojams no šīs informācijas, lai vismaz identificētu kādas e, bažas pārobežu e, līmenī, kur varbūt dažādās Eiropas Savienības daļās notiek kādas aizdomīgas lietas ar kaut kādiem kopsaucējiem. Paldies, ar to slēdzam sanāksmi. Nākamās ekonomas sanāksmes ir 23. un 24. septembrī. Paldies!